Good morning, colleagues. Labrīt, kolēģi. Sāksim sanāksmi. Un uh, sākšu itāļu valodā, kā parasti. Un sāksim ar pirmo darba kārtības punktu. Un tas ir vakardienas koordinatoru sanāksmes uh, lēmumi mēs apspriedām par, uh, pieņēmām tātad darba metodi, kā strādāsim šajā um, komitejā, un tas notika pamatojoties uz sekretariātu sagatavoto dokumentu. Un atbilstoši koordinatori nolēma veikt regulāru izvērtējumu, lai varētu tad uh, redzēt, kā uh, mainīt varbūt uh, noteikumus, attiecībā uz noteikumiem, kas tika pieņemti 2013. gada dēc, oktobrī. Un mēs strādājam arī mm, tātad pie uh, nākotnes tīmekļa vietnes, uh, mēs to izvērtējam, un šeit būs testa fāze, un uh, to mēs, kā šīs komitejas deputāti, um, izvērtēsim un ieteiksim uzlabojumus, ja tas būs nepieciešams. To ierosināja Aukenas kundze, protams, eh, jāievēro vienmēr eh, pilsoņu tiesības un noteikumi. Koordinātori arī runāja par īpašo ombuda ziņojumu, tas tika apstiprināts, tur ir runa par Frontex atbildības noteikumiem. Un tad bija arī lēmumi par steidzamības eh, procedūrām, uh, tika blokā noraidītas visas steidzamības procedūras un uh, daži pieteikumi tika pieņemti. Un steidzamības procedūras uh, attiecībā uz ieceļošanas procedūrām, respektīvi migrantu plūsmu uh, regl regulējums vidusjūrā Lampedūzā. Tur koordinātori balsoja par steidzamības procedūru. Un tad ir Galantīno kunga lūgums eh, vai pieteikums par iespējumu līguma pārkāpumu attiecībā uz uh, retroaktivitāti un šeit steidzamības pieprasījums tika noraidīts, tāpēc, ka lūgumraksts vēl nebija iztūkots visās valodās. Tad ir Čičestera kunga pieteikums pieņemt steidzamības procedūru, lai skatītu problēmas, kas attiecas uz Spānijas un Gibraltāra pierobežu. Un koordinātori noraidīja steidzamības procedūru, jo viņi uzskatīja, ka Eh, tur nebija pamats tādu pieņemt. Noraidīja arī citu pieteikumu, Bekera kunga pieteikumu par eh, kodolspēkstaciju. Tur bija vienkal, vienbalsīgs lēmums, eh, un koordinātori pieņēma pieteikumu par Džerbertī kunga izraidīšanu. Koordinātori iesūtīs savus komentārus, tad, kad sagatavošanas dokuments tiks izsūtīts. Un tā ir sanāks 5.6. decembrī. Kas attiecas uz kolēģu ieteikumiem par atsevišķiem lūgumrakstiem, koordinātori vienbalsīgi atbalstīja grozījumu pieteikumus attiecībā uz visiem, tātad bija šis balsojums izņemot pēdējo, un to jūs atradīsiet uh, koordinatoru sanāksmes uh, protokolu pielikumā. Un tad virkne paziņojumu tika sniegti attiecībā uz tātad uh, to sniedz sekretariāts, informējot deputātus un citu jautājumu punktā tika apspriests uh, ziņojums par Galīciju. Tas bija paredzēts kā 16. darba kārtības punkts šodien, un vakar koordinātori izlēma to atlikt. Un um, koordinātori izlēma, ka šis ziņojums tiks skatīts uh, sanāksmē, ko koordinēs uh, prezidijs. Uh, lai uh, saskaņotu delegāciju viedokļus par aprakstošo daļu un uh, notika vienošanās par uh, laika grafiku, par grozījumu iesniegšanas termiņu, par balsošanas termiņu. 27. ir uh, termiņš grozījumu iesniegšanai un 16. teksts uh, bū, būs uz balsošanu. Tātad, ja nav iebildumu, es uzskatīšu, ka koordinātoru sanāksme ziņojums ir uh, apstiprināts. Un tagad varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, ja neviens neiebilst. Un šķiet, ka neviens neiebilst. Punto 15, che è... Tagad 15. punkts. Šis ir Eiropas Savienības pilsonības ziņojums par 2013. gadu. Referents ir Salavrakos kungs. Un vārds viņam, lai viņš var prezentēt šo ziņojumu mums, lūdzu. Liels paldies! Protams, ka tas balstās uz uh, principu, ka katram Eiropas uh, dalībvalsts pilsonim ir arī Eiropas Savienības pilsonība. Don't worry. Nesatraucieties. Επαναλαμβάνω. Tātad es atkārtošu. Ziņojums balstās uz principu, ka katram individam, kurš ir ES dalībvalsts pilsonis, ir arī Eiropas Savienības pilsonība. Uh, Tātad Eiropas Savienības pilsonība ir papildu eh, pilsonība nacionālajai pilsonībai. Un tāpēc eh, pilsoņu eh, tiesības ir šī ziņojuma kodols. Un, protams, Eiropas pilsoņu iniciatīva arī šeit ir jāpiemina, un arī tiesības balsot vietējās un nacionālās uh, Vēlēšanās tās ir neatņemamas Eiropas pilsoņu tiesības. Referents šajā 2013. gada gada ziņojumā par Eiropas Savienības pilsonību cenšas uzsvērt tos aspektus, kas ir saistīts ar problēmām, ar kurām saskaras Eiropas Savienības pilsoņi īstenojot savas tiesības. Un tas, protams, ir svarīgi, lai šīs tiesības būtu iekļauts Eiropas Savienības likumdošanā un uh, Uh, lai tās tiktu ieviestas tādā veidā, lai uh, pilsoņi varētu uzticēties ES institūcijām un pašai Eiropas Savienībai. Eiropas parlaments ir tāds kā kanāls, caur kuru pilsoņi var sazināties ar Eiropas Savienības institūcijām, un uh, tāpēc tas ir ļoti svarīgs Eiropas pilsoņiem. Sabiedrības uzticība Eiropas Savienībai ir tik uh, zemā līmenī kā vēl nekad. Un jebkāds veids, kas, uh, jebkāda uh, pasākuma, kas stiprina uzticību Eiropas Savienībai um, un tādu publisku uh, veidu, kā viņiem paust savas uh, tiesības, tas ir ļoti svarīgi. Un šīs tiesības, protams, izriet no uh, Uh, līgumiem, un tās ir Eiropas pilsonības pamatā. Lūgumrakstu komiteja ir mēģinājusi uh, labot um, tās uh, problēmas, kas vēl pastāv, kas kavē pilsoņiem iesaistīties dažādās aktivitātēs. Protams, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu pieejas sistēma lūgumrakstiem, sistēma, kas būtu daudz pievilcīgāka un uh, vieglāk lietojama lūgumrakstu iesniedzējiem, lai viņi varētu uh, to izmantot. Protams, nacionālajā likumdošanai arī jābūt saskaņā ar šiem noteikumiem un jāņem vērā arī subsidiaritāti. Mēs nedrīkstam aizmirst arī cilvēkus ar īpašām vajadzībām, kas vēlas uh, baudīt savas brīvās pārvietošanās tiesības. Tie bija galvenie uh, ziņojuma punkti, bet es nenogurdināšu jūs ar detaļām. Uh, Pirmais lasījums jau ir uh, pabeigts. Uh, Eiropas uh, uh, Savienība ir ļoti sarežģītā pozīcijā, tagad runājot par uzticību un arī runājot par finansēm, finanšu uh, izredzēm Eiropas Savienībā. Tas viss ir radījis lielu nedrošību Eiropas pilsoņu vidū. Mums ir jāpierāda, ka tā tas nav. Uh, mums ir eh, jāuzsver, ka cilvēki ir visa centrā un šis princips arī jāīsteno dzīvē. Un es, protams, ar lielu interesi uzklausīšu jūsu komentārus par šo jautājumu un eh, ar prieku uh, izskatīšu visus grozījumus, kas tiks iesniegt. Paldies, priekšsēdātājs kungs! Liels paldies, Salavrakus kungs! Ždanoks kundz, lūdzu. Yes, thank you, chair. Jā, paldies priekšsēdētāji. Lielas paldies Salavrakus kungam par uh, to, ka viņš ir iesniedzis ļoti daudz noderīgu ieteikumu, sagatavojot šo ziņojumu. Es pilnībā atbalstu to, ko kas ir teikts eh, dokumentā, kas ir mūsu priekšā. Un tomēr es gribētu pievienot arī vēl dažus punktus eh, vai pastiprināt dažus aspektus šajā ziņojumā. Tad, kad mēs runājam par Eiropas Savienības pilsonību, un šogad ir Eiropas pilsoņu gads, kas gandrīz beigsies, bet eh, man šķiet, ka eh, šeit ir pārāk šaura interpretācija, kas skar tikai brīvu pārvietošanos pāri robežām. Tad šeit ir runa par brīvu pilsoņu pārvietošanos. Un tiek atstāts novārtā eh, cits ļoti svarīgs aspekts. Eiropas pilsonība nozīmē ne tikai robežu šķērsošanu, uh, ceļošanas nolūkos vai uh, tas nozīmē arī um, strādājošo brīvu pārvietošanos, brīvi, uh, brīvu iespēju apmesties citā dalību valstī, baudot visas uh, tiesības, tā skaitā sociālās tiesības, arī kvalifikācijas atzīšanas tiesības uh, un tiesības uh, Uh, uz sociālo atbalstu. To saņemt arī citā dalībvalstī un pensiju saņemt citā dalībvalstī. Un šie aspekti joprojām vēl nav pilnībā atrisināti. Daudziem uh, uh cilvēkiem uh, tie ir problemātiski uh, un arī par to saņemam lūgumrakstu šeit komitejā. Un šīs lietas ir uh, pienācīgi jāsakārto. Un, uh, jāpiemien ziņojumā. Esam saņēmuši virkne lūgumrakstu par kvalifikāciju, diplomu neatzīšanu un tā tālāk. Ziņojumā tas ir atspoguļots, bet es gribētu to pastiprināt, proti šī te dubultās pilsonības problēma, proti, ka var zaudēt viens dalībvalsts pilsoni, ja iegūst citas dalībvalsts pilsonību Atcerēsieties, ka mums bija šis te lūgumraksts no Ungāra, no Slovākijas un arī virkni citu lūgumrakstu. Manuprāt, problēma ir tāda, ka Eiropas pilsonība nav ar nekādu pievienoto vērtību. Tas ir vienkārši dalībvalstu pilsonības atvasinājums, un šeit parlamentā uh, Mums visu laiku ir divi atšķirīgi redzes punkti, divi politiskie redzējumi. Viens ir tāds, ka Eiropas eh, pilsonībai ir jābūt kaut kādai pievienotājai vērtībai, un otrs viedoklis ir tāds, ka tā tas nav. Un eh, šī eh, pievienotā vērtība te ir jābūt arī iespējai pastāvīgi uzturēties uh, uh dalībvalstī, kas nav uh, pilsoņa dalībvalsts. Tagad mums ir direktīva, kas uh, šādiem cilvēkiem sniedz virkni tiesību, bet viņiem nav viss tiesību klāsts pieejams, kā tiem pilsoņiem, kas ir Eiropas pilsoņi jo īpaši ir eh, šajā kategorijā eh, pilsoņi, kas ir trešo valstu pilsoņi, kam nav nevienas valsts pilsonība. Un tie ir Latvijas nepilsoņi un, un Igaunijas nepilsoņi. Ne tikai šogad, bet jau arī iepriekš mums bija eh, lūgumraksts no Igaunijas, proti, lai viņiem būtu iespējas eh, piedalīties eh, Eiropas parlamenta vēlēšanās, viņi var balsot eh, vietējās vēlēšanās, un bija arī lūguma raksts ar 16 tūkstošiem parakstu no Latvijas, kur nepilsoņi nevar piedalīties nevienās vēlēšanās, pat ne vietējās vēlēšanās vai Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tātad šie priekšlikumi paplašināt uh, pilsoņu eh, tiesību aptvērumu um, uz pastāvīgajiem rezidentiem, tā skaitā bezvalstniekiem, tā, protams, būtu pozīcija, ko varētu paust šajā ziņojumā. Vēl viena lieta ir šī te dubultās pilsonības problēma ko dažas dalībvalstis nepieļauj. Un šis te Slovākijas eh, lietas attiecībā uz Ungārijas izcelsmes pilsoņiem varētu atrisināt, ja Eiropas pilsonība būtu ar tādu īpašu vērtību. Un ja šiem cilvēkiem būtu Eiropas pilsonība, ko viņi nevarētu zaudēt, tad problēma būtu atrisināta. Protams, es zinu, ka ir atšķirīgas pozīcijas, dažādas politiskās nostājas šajā jautājumā, un tomēr tas uh, varētu būt tāds izaicinājums lūgumrakstu komitejai atrisināt šo problēmu, kaut vai tāpēc, ka mums ir lūgumraksts par šīm problēmām. Paldies! Grazie, Lonorevole Becker. Paldies, un tagad Beker kungs. Paldies, priekšstādājs kundze. Es eh, arī gribētu teikt eh, paldies eh, referentam Salavrakus kungam. Es šo ziņojumu vērtēju kā ļoti sabalansētu, izcilu labi paveiktu darbu. Esmu pārliecināts, ka varēšu pārliecināt draugus tautas partijā, pārliecināt balsot par. Tas ir ļoti pozitīvs darbs. Gribu izteikt pāris piezīmes, kurā virzienā es varu iedomāties, ka optimizācija ir iespējama. Es domāju, ka tas um, tiešām ir uh, īpaši pēdējā ziņojumā 25 uh, pasākums komisijas uh, pieteikts un lielākajā daļā arī īstenotus uzsvērt. Es domāju, ka tas ir jāuzsver iekšējā tirgus nozīme. Uh, Un patērētāja tiesības spēcināšana ir jāuzsver pilsonības, e, es pilsonības jautājums arī pie tā piedara. Un es domāju, ka šos pasākums, piemēram, arī kā Eures portālu, ir pozitīvi jāuzsver. Es esmu tautas partijā referents kultūras komitejā nodarbojamies arī ar izglītības jautājumies, un manā atzinumā Es īpaši uzsveru to, ka Eiropas pilsoņa apziņa un zināšana līmenis par Eiropas pilsonību, tam ir jābūt iekļautam nākotnes Eiropas izglītības politikā, un es gribu, lai Eiropas izglītībai būtu daudz augstāka nozīme, un par to arī uzstāšos runāšu. Manos grozījumos šeit logumrakstu komitejā uzsver politiskās tiesības, to stiprināšanu un arī uh, pilsoņu iesaisti, piemēram, mm, sociālajā partneri, baznīcas, nevalstiskās organizācijas. Man liekas, ka mums ir nepieciešami misionāri, kas Eiropas pilsonību daudz stiprāka nostiprinātu Eiropas pilsonību Eiropas pilsoņu sirdīs un uh, Uh, apziņā. Es esmu iesniedzis grozījums tādā izpratnē, un paldies jums par to, ko klausījāt. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Šunis kungs. Paldies, priekšstādājs kundze, dārgie kolēģi un kolēģis. Salavrakos kungu ziņojums ir uh, ārkārtīgi nozīmīgs ievērojot uh, situācija, kāda ir Eiropā, un vērtējot eh, to, kas ir eh, pilsoņi Eiropā, un ievarot arī tās problēmas, kādas eh, ir īstenojot pilsoņu problēmas, domāju, ka šis ziņojums uzlabos situāciju pat labāk. Tādēļ Salavrakas kungu ziņojums ir ļoti. Es gribu izteikt piezīmes pilsoņu identitāti, pilsonību, bet arī pilsoņu tiesības. Tātad pirmais. Šajā tekstā ļoti naivi saka, ka Eiropas pilsoņi ir nedaudz zaudējuši uzticību Eiropas Savienībai, un līdz ar to mēs varam sagaidīt samērā zēmu pilsoņu iesaist Eiropas vēlēšanās. Bet es domāju, ka nu, vismaz dienviņu valstīs eh, ir tā, ka turpinoties eh, taupīšanas politikai un taupī, eh, turpinotos neoliberālajam kursam, darba ņēmēji ir satraukušies ne tikai par politiskajām tiesībām, bet viņi jūtas arī ļoti tālu no Briseles un no lēmu pieņemšanas vietas. Pilsoņi visdrīzāk. Uh, nebūs daudz skaitlīga Eiropas uh, vēlēšanās, jā, tā tas ir. Bet mums ir jāpaskaidro arī, kādēļ šis fenomens ir veidojies. Jo, ja šī taupīšanas politika tiks turpināta, tad šis mm, fenomens tikai vēl paplašināsies. Tie ir temati, kuri mūs uh, kā cilvēkus arī satrauc. Un otrkārt, Salavrakos kungam uh, arī ir taisnība Lai gan par pirmo uh, punktu runājot, domāju, ka viņš varētu vēl papildināt savu darbu, bet par šo otro punktu runājot, jāsaka, viņam taisnība Eiropas Savienība jākļūst demokrātiskākai un atklātākai pilsoņiem. Jo dažkārt mums vienkārši ir tāda. Uh, tāds, tād, tāds iespējas, ka Eiropas pilsoņi mūsu komiteju uzsver uztver kā tādu tā kā glābēju, kas vienkārši arī parāda, cik citi ir attālināti. Mēs esam kā parlaments vienīgā institūcija, kas ir tieši ievēlēta Eiropas Savienībā, un tas ir jāizmanto. Un treškārt, Eiropas Savienības pilsoņu tiesības, kas tev pilsoņi, kas pārvācas no vienas ES valsts uz citu, mums ir jāraugās uz to, lai tiesības tiklas saglabāts arī uh, izcelsmes socija, piemēram, tiesības vēlēt, bieži nav tiesības piedalīties politiskos procesos, ne valstī, kurā cilvēks ir ieradies, ne izcelsmes valstī. Un šo problēmu tālāk vēl ir jāizskata. Domāju, ka nav nekāda problēma kopā to darīt. Gribu vienkārši novērt, no, uh, uh, rādīt uz to, ka šī problēma nav marģināla, nu vismaz tas jārakst, jārunā tas jāsaka par manu valsti un arī par citām dienvidu valstīm, ir daudz izceļotāji uz ES valstīm, jauni cilvēki, kas dodas uz citām valstīm meklējot darbu. Un viņi saskars ar šo problēmu pastiprinātā veidā. Ceturtais jautājums. Ir jārada apstākļi, lai veicinātu mobilitāti starp ES valstīm. Mm Bet varu teikt, un to saku, izmantoju to pieredzi, kāda man ir strādājot citos, citās komitejās. Jāsaka, ka ir ierobežojumi ES valstīs. Tas ir tādēļ, ka dažas valsts saglabā ierobežojumus darbņēmējiem. Nebūtu nav vienkārši, ja darba ņēmējs, nu, piemēram, ārsts vai mehāniķis, vēlas izceļot, nu, piemēram, uz Vāciju, un Vāciju viņi nevēlas. Lai gan uz uh, papīra pastāv šīs tiesības brīvi pārvietoties, Un tas ir viens no pamatkritērijiem, radot šo vienāto telpu. Runa iet par tiesībām brīvi uh, pārvietoties uh, un Tas ir darbaņēmējiem. Tā ir viena no es pamata tiesībām, tā ir viena no četrām pamatiesībām. Tātad šeit redzam, ka ir problēma. Un vēl redzam, ka ja cilvēki no citām valstīm ierodas, tad arī ir liels problēmas attiecībā uz tiesību īstenošanu. Tas, ka tieši bēgļus mēs Eiropas kreisie sakam, ka būtībā šie temati ir tādi, ka tie ir jautājumi, kas ir īpaši uzmanīgi un izsmeļoši jāskata. Un, manuprāt, šie temati ir tieši tie, par kuriem mēs runājam šajā ziņojumā. Cilvēki, kas pie mums ierodas, viņus ir jāaizsargā. Un viņiem arī ir jābūt tiesībām izmantot viņu uh, viņiem piekrītošās tiesības. Par to mums ir jāparūpējas. Un tagad vēl noslēgumā par šo ziņojumu. Mums ir īpaši uh, jārāgās uz tiem cilvēkiem, kam ir um, īpašas vajadzības. Tas nav pietiekami labi izskatīts, kā jautājums eh, šiem cilvēkiem ir vajadzīgi, uh, vajadzīgs atbalsts, un tas mums ir uh, jāsniedz. Paldies! Tagad postināra kungs, paldies! Kolēģis ļoti atbalstu eh, šo Sloverakus eh, kunga ziņojumu projektu. Esmu pārliecināts par to, ka ar eh, grozējumu palīdzību, kurus iesniegs mūsu kolēģi, šis ziņojums būs labs ieguldījums. Tas sintezē to, ka ir Eiropas pilsoņu gads un bez visiem šiem aspektiem es tomēr aicinātu lūgumrakstu komitejas eh, biroju apsvērt iespēju, tad, eh, kad ir debatas eh, par ziņojumu pirms balsojuma, ielūgt kādu no komisāriem, vai no Redingas kundzi, vai arī Šefskovica kungu, lai mēs varētu diskutēt par šī ziņojuma saturu, tāpēc, ka tas nevar būt vienkārši kārtējais, kārtējā mm, debata Eiropas parlamentā Eh, pirms mandāta beigām. Eh, jo šis ir ļoti svarīgs eh, mantojums, kurš šeit tiks nodos nākamajam sasaukumam, nākamajai, Eiro, nākamajai Eiropas komisijai un padomēji, tāpēc ka daudzas no problēmām, kuras tika minētas šajā ziņojumā, un daudzas citas, kuras minēja mūsu kolēģi, tās ir pareizi jārasina nākotnē ja mēs katru dienu diskutējam par to, ka Eh, Eiropas eh, pilsoņi zaudēja uzticību Eiropas institūcijām. Kāpēc eh, dalība Eiropas parlamenta vēlēšanās ir tik zema? Mums ir jāsāk risināt dažas no problēmām. Un, ja ir iespējams, tad ir jāvienojas ar komisiju par tādu kā grafiku ar problēmām, kuras ir risināmas problēmas, par kurām nepieciešams nopietnas diskusijas padomē nākotnē. Problēmas, par kurām var debatēt eh, Eiropas eh, debatēs un nevajadzētu eh, ļaut izteikties pret Eiropas Savienības projektu, pret Eiropas pilsoņu tiesībām, ir nepieciešama balsa, lai aizstāvētu tiesības. Un tāpēc vēlētos vēlreiz uzsvērt savu viedokli, ka ir nepieciešams kvalitatīvi diskutēt ar komisiju un ir jāizsacina, kas ir darāms nākamajā periodā, tāpēc, ka tas būs ļoti nopietns mantojums nākamajam sasākumam. Un noslēgumā vēlos teikt, ka mūsdienu Eiropā, kad mums ir uh, 28 dalībvalstis, jau pastāv tā saucamie otrās klases Eiropas pilsoņi, pret kuriem izturas netaisnīgi. Un, piemēram, Schengens jautājums Bulgārijā, Rumānijā un tāds cits problēmas. Un, ja mēs vēlamies cīnīties par labāku nākotni Eiropas Savienībā, tad mums ir uh, pašiem jāiztīra uh, sava māja, tā ir jāsat kārtībā, lai garantētu to, ka tiesības, kuras ir minētas līgumos un kuras ir minētas Eiropas Savienības eh, tiesību aktos un regulās, ka tas viss tiks pareizi īstenots visās dalībvalstīs. Tas ir svarīgs eh, brīdis, un es vēlēs, vēlētos uh, apsveikt ziņojuma autoru, un esmu pārliecināts, ka gal galā šis ziņojums būs uh, ļoti nozīmīgs uh, ieguldījums mūsu lūguma rakstu komitejas darbā nākamā sasākuma laikā. Paldies! Grazie a tutti per il contributo in particolare. Paldies uh, visiem, kas uh, uzstājās. Īpaši paldies uh, Salvrakus uh, kungam, kam tulīt pat atkal došu vārdu, lai uh, apkopotu visas tās domas, kas bija izteiktas diskusiju laikā. Priekšsētājs kundze, paldies visiem kolēģiem un kolēģiem, kas izteicās par manu ziņojumu. Paldies par jūsu teikto. Man ir iespējas, ka Eiropas Savienība ir uh, izšķirīgā fāzē mēs eh, esam izgājuši cauri sajūsmas fāzei un nonākuši pie realitātes. Mans eh, ziņojums ir sastādīts ievērojot eh, šo situāciju, un es mēģinu atrast kopsaucēju starp visām frakcijām. Esmu labprāt gatavs iestrādāt jūsu grozījumus, lai papildinātu to jo referentam jau nav tikai viss jāsastāda ziņojumi, bet gan jāapkalpo dažādie viedokļi, nu vismaz tas ir mans uzskats. Un manā pirmajā projektā es uh, arī uh, Igaunijas uh, jautājumu, nepilsoņu jautājumu un arī uh, Slovākijas uh, jautājumu ietvēru, bet es gribēju manu ziņojumu tā, sastādīt, lai mēs atsevišķi nepieminētu atsevišķās iedzīvotāju grupas dalībvalstīs, jo tas uzreiz noved pie tā, ka šis ziņojums varētu tikt instrumentalizēts. Es domāju, ka mums ir jānosaka vispārēji principi, kas ir neapstrīdēti, kas arī, nu, dalībvalstis tagad neatgrūž mums ir. Uh, jākoncentrējas uz kopēju, uz kopējiem pasākumiem, lai iesaistītu Eiropas pilsoni. Jo nu, vēl nav tāda jēdziena par uh, es pilsonību, tas ir kas jauns, kas jauni izveidots, jo līdz šim spēkā bija subsidaritātes princips, un spēkā bija nacionālo dalību valstu. Risinājumu nav arī tādas Eiropas um, pases, ir jau tikai nacionālās pases un nacionālie identifikācijas pap, dokumenti. Nu, varbūt, ka tā būtu doma nākotnē, bet nu pat labi ir um, tā, ka mums arī šis jautājums tieši tā jāredz. Mēs esam šajā romantiskajā fāzē vēl un nesam vēl likumīgajā šajā fāzē nonākuši. Es ļoti labprāt um, iekļaušu jūsu grozījumus, lai šis ziņojums būtu realistisks, lai sasniegtu tos rezultātus, pēc kuriem cenšamies. Uh, to uh, kolēģis Viktors arī izteica. Un liels paldies par visu kolēģu uh, teikto. Paldies. Salavrākus. Liels paldies, Salavrākus kungs. Paldies par šo ziņojumu. Un uh, tas tātad tiks pārskatīts pēc 16. decembra, kas ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Un 20. un 21. janvārī būs balsojums. Tad mēs arī skatīsim uh, grozījumus. Es atvainojos par, tad mēs skatīsim uh, grozījumus un 10. un 11. februārī būs balsošana. Vēlreiz paldies! Tagad eh, būs desmit minūšu pārtraukums, jo viens darbkārtības punkts vakar tika pārcelts, un mums nav izdevies eh, pacelt uz augšu nākamos punktus, jo tie, kam būs jāuzstājas, eh, un arī komisijas eh, dal, eh, pārstāvi netika brīdināti par šīm darbkārtības izmaiņām, tāpēc pēc desmit minūtēm atgriezīsimies, lai skatītu 17. punktu. Paldies!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 Mr. Jāra, Mrs. So Jāra kungs, Aukens kundze. Sāksim. Would you please take? Lūdzu, apsēdieties. Paldies. Allora, riprendiamo i lavori della Tātad turpināsim darbu. Kā jau tika teikts, tagad skatīsim 17. punktu. Tas ir 1441 lūguma raksts, ko iesniedza Didie Malē, Francijas pilsonis, un šeit ir runa par atkritumu poligonu, kas ir plānots Bois du Roi. Un lūguma raksts iesniedzējs arī ir klāts. Klāt uh, uzklausīsim viņu. Lūdzu, jūs stādīsiet priekšā lūguma raksts saturu. Un tu. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Bodro ir īpašs dabas, daba telpa, tajā ir ļoti retas veģetālās sugas, piemēram, zālājas, smiltīs, natūras kods 2331. Un, piemēram, tur liksdo vakarlēpis un tāpat arī dzēnis, dzēnis uh, melnais, uh, tie liks to uh, mežu daļā. Citas uh, daļas boderoā ir ļoti būtisks, jo tas veido saikni, kas uh, savā ziņā saista uh, Parīz ziemeļu uh, mežu masīvus ar Ardēnu mežu masīviem. Un tādēļ uh, šis uh, apgabals uh, tika uh, ietverts Natura 2000 tūkstoši mm, kopā, un tā nosaukums ir Forē Picard, Forē Trobois un Boderoa. Numurs FR 221-2005. Pat labam tiek izskatīts projekts veidot atkritumu izgāstuvi mm. Tas nozīmē, ka tiks būvēta betona pamatne, un tam jānotiek ir šīs dabas zonas pašā vidū. Boduroā īpašnieks ir saņēmis atļaujas, un līdz ar to Natura 2000 ir izveidojusies tādā tā kā krosāna veidā ap šiem smilšu, smilšu slāņiem, smilšu reģioniem. Tika um, pieņemts lēmums arī uh, divus ceļus uh, uh, caur Natura 2000 šo zonu izlikt. Un tas nozīmē, ka 325 tūkstoši tonnas būvu atkritumu tiktu pārstrādāt šajā atkritumu. Uh, Uh, izgāstuvā un vēl 150 tūkstoši citu atkritumu. Līdz ar to tas nozīmē, ka ceļu satiksme būtiski pieaugtu un vismaz 200 automašīnas dienā šķērsoti uh, Natura 2000 zonu. Mūsu vērtējumā šis projekts nav savietojams ar uh, putnu lidošanas vietu saglabāšanu, un tieši tādēļ Natura 2000 zona tika izveidota. Bet katrā gadījumā jāsver tas, ka šie ceļi sadalītu bioloģisko saikni, šo bioloģisko saikni ļoti intensīvi izmanto, un tā savieno Ermanvī mežus ar rec mežus. Zinātnisks pētījums 2012. gadā tika īstenots, to veica AMBE, tā ir vidas bioloģijas speciālista apvienība, un šis pētījums apstiprina to, ka no vienas puses briežas stīrni, meža cūkas izmanto šo savienojumu vietu tāpat arī caurdzimtas um, dzīvnieki āpši caunas, um, rāpuļi, vārdas un uh, citi. Līdz ar to pastāv risks mm, pārtraukt šo savienojumu vietu. Francija pat laban uh, piemēro 92.43 CE e direktīvas desmito pāntu. Tā ir direktīva, kas ir pieņemta 1992. gadā, lai um, š, veiktu darbus. Uh, zilo un zaļo saikņu kontekstā. Tādēļ šis uh, projekts uh, rūpnieciskai izmantošanai uh, ir iesniegts administrīvo atļauju saņemšanai. Tādēļ mēs, atsaucoties uz Eiropas komisijas uh, Um, direktīvas 92-43 CEE 10 un 2 un 18 uh, pantiem atsaucoties, mēs uh, aicinām sagrab, saglabāt uh, mežu, um, mežu kopu un šo izveidoto saikni, ceļu saikni. Paldies! Paldies, un tagad vārds komisijas pārstāvim Zambrīka kungam. Mēs vēl neesam saņēmuši atbildi no komisijas par šo jautājumu, un līdz ar to komisijas teiktais noteikti mums būs ļoti svarīgs. Lūdzu, jums vārds. Uh-huh. Thank you very much. Paldies. Pamatā uh, šādas. Uh, um, šādi plāni vienmēr ir ļoti riskanti šādās uh, dabas teritorijās, uh, un tāpēc eh, šīs instalācijas pienācīga eh, uzturēšana var eh, samazināt šos riskus. Katru reizi ir vajadzīga atsevišķa analīze, un šī iemesla dēļ Eiropas Savienības likumdošana sniedz tikai vispārīgas vadlīnijas šādu poligonu atrašanās vietu izvēlai. Uh, izvērtējot riskus, kas ir ieskait, iesaistīti, un ir, protams, jāsaņem arī kompetento dalībvalstu iestāžu atļaujas. Un jebkurš risks, ko nevar novērst, ir jākompensē. Protams, ja atļauja tiks izsniegta pārkāpjot Eiropas likumdošanu, tad komisijai ir tiesības uh, E, veikt juridiskus pasākumus, kas attiecas uz e, komisiju e, par šo lietu. Mums nav zināms neviens lēmums, kas būtu pieņemts par šo poligonu, kas varētu iekļaut vidas ievērt, novērtējuma daļu. Uh, vai riskus, kas ir saistīti ar Natura 2000. Tie tiks izvērtēti. Un kamēr nav šī atļauja, šobrīd eh, mēs nespējam eh, konstatēt eh, Eiropas Savienības likumdošanas pārkāpumu, un tomēr, kad saņemsim papildu informāciju, ka uh, likumdošanas pārkāpums ir veikts, tad arī veiksim uh, nepieciešamos juridiskos soļus. Paldies! Thank you. The floor to... Paldies! Tagad vārds Iturgais kungam. Señora presidenta, voy a leer una intervención de mi compañero. Jā, priekšsētais kundze, paldies, un es uh, gribu uh, Bulenkunga uh, vārdā uzstāties. Uh, Bulenkungs ir šos dokumentus iesniedzis uh, franču valodā, un es nolasīšu to. Priekšsēdētais konze. Ļoti atzinīgi vērtēju to, ka logumraksta iesniedzējs 1441 ir ieradies. Es ļoti uzmanīgi izskatīju šo dokumentu. Un pagājuši nedēļu es uzzināju, ka uh, šis jautājums tiks skatīts uh, mūsu komitejas sēdē. Es pats atrodos uh, Etiopijā tieši šobrīd un piedalos AKK um, sēdēs. Es nebiju informēts par šī lūgumraksta izskatīšanu. Par lūgumrakstu jāsaka, ka š, uh, projekts, par ko šeit tiek runāts, uh, ir uh, tāds, ka tas sastāda zināmus riskus. Darbiem jāsāks 2014. gadā, un tieši par šo jautājumu mēs runājam, jo um, uzskatu, ka netiek respektētas Eiropas direktīvas būvu atkrištuma pārstrāda pārtrauktu savienojuma uh, saikni starp mežiem. Un man ir jāuzsver, ka jāievēro abi 2000 uh, zonas. Līdz ar to jāsaka, ka uh, šīs. Uh, šie, šī ceļa izmantošana ļoti intensīva, kas notiks uh, pa ceļiem, pa kuriem tika norādīts, un tika norādīts arī um, apjoms, kāds tiek transportēts, uh, izmantojot šos ceļus. Jāatsauc uz uh, to, ka ir nepieciešams uh, pētījums par dabas uh, un vidas ietekmi ir jāizskata pilnīgi visi eh, aspekti, kas ir saistīti ar šo jautājumu. Uzņēmums eh, sola eh, veikt kompensāciju maksājumus. Es pats sagaidu oficiālu atzinumu, oficiālus dokumentus, un kamēr šie oficiālie dokumenti nav saņemti, ir grūti runāties, bet nu, tagad jau var aptuveni tā apzināt, kādas problēmas mūs sagaida. Uh, Es uh, vēlos ierosināt, lai šīs lūgumraksts paliktu atklāts, lai tiktu pieprasīts oficiāls, um, oficiāls dokuments un lai tiktu veikts vidas um, novērtējums. Esmu norūpējies ļoti arī par uh, iedzīvotājiem. Jāsaka, ka uh, vidas projekts, par kur mēs šeit runājam, ir ļoti ambiciozs. Jāsaglabā Natura 2. Uh, tūkstoši. Uzsvara to, ka šis Natura 2000 uh, projekts ir uh, fonds flauras un zaļo zonu saglabāšanas uh, interesēs aicinu saglabāt šo uh, lūgumrakstu atvērtu un uh, liels paldies jums par uzmanību. Paldies, Jāra kungs! Jā, dank, Frau Vorsitz. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, gribu tikai uh, pievienoties uh, eh, Balona uh, kungam. Un saskaramies ar problēmu, ar kuru bieži saskaramies šeit lūguma rakstu komitejā. Man liekas, ka dalībvalsts dažkārt rīkojas nu, paralēli. Dabas uh, zonas. Uh, Putnu dzīvnieku aizsardzības zonas tiek iezīmētas, un tad, kad pēkšņi uh, un liegumi tiek iezīmēti, bet tad, kad uh, ir kāda būvniecības plāna, tad tas vairs netiek uh, respektēts. Un komisija uh, pieņem, ka viss ir kārtībā un tik tālu, cik tālu viss tiek, tikai tiek plānots, tad uh, pieņemam to, ka dalība valstis ievēro visus likums. Praktiskajā darbā mēs uh, redzam, ka dalība valsts arkārt rīkojas pēc principa, nu mēs uh, rīkojamies tā, ka ir fakti jau notikuši. Un tad, kad uh, uh, kas tiek uzbūvēts, tad uh, tikai izlīdzinoši pasākumi tiek veikti. Nu, praktiski tāda tā kā grēk izlīdzināti. Mums ir jābūt uzmanīgiem, ja ir vairāk logumraksti kas būtu tādā pašā virzienā sastādīti kā šis, tad ir jāsaka, ka iezīmētie liegumi ir arī jāaizsargā, un tas jāievēro arī būvniecības projektus apstiprinot. Un otra lieta, par to esmu uh, bieži vien runājas un sapīts par atkritumu izgāstavēm. Un mums vajadzētu cīnīties, lai tādas vispār nevajadzētu būvēt dabā, jo viss tiek reciklēts un cilvēks, nu, kā teiksim, dabas, lai domas tam vajadzētu būt spējīgam šo jautājumu vēl paturēt atklātu un no Francijas saņemt informāciju, un treškārt nepieļaut to, lai ātri kaut ko plānojot un izsniedzot atļaujas tiktu, kas ražots jo tad mēs nu tikai aizvien uh, reaģējam pēc fak notikušiem faktiem. Es gribētu, lai uh, komisija vairāk informācijas savāktu un mūs informētu par šiem uh, būvniecības plāniem. Paldies. Nu, Paldies, Jāra kungs. Neviens negrib vairs izteikties, un tāpēc uh, došu vārdu atkal lūgumu rakstiesniedzēju pārstāvim. Vienu minūtu, lūdzu. Es gribētu tikai precizēt to, ka dzelzceļa līnija, ātrvilciens Parīza, Brisele, tad, kad šo uh, dzelzceļa līniju izveidoja, tad izveidoja arī dzīvnieku o, ceļu, jo tas bija Boderoā meža tuvumā. Un tas ir a, 80 metru platumā šis uh, dzīvnieku šķērsošanas ceļš. Tas ir lielākais Francijā un arī lielākais, acīm redzot, Eiropā. Tas nozīmē, ka šī bioloģiskā lieguma vieta ir tiešām ļoti nozīmīga un tādēļ būtu ļoti žēl, ja šis paveiktais darbs, ka to izpostītu tagad atkritumu novietnes celtniecību. Paldies! Paldies! Šis lūgumraksts, protams, šodien nevarēs tikt noslēgts. Mēs eh, atstāsim šo lūgumrakstu atvērtu un ceram, ka komisija spēs mums sniegt vēl informāciju. Diskusijas, kas mums šodien bija par šo punktu, um, atgādina man līdzīgu tematu, ko esam jau apsprieduši. Uh, Un mēs savu viedokli paudām arī vides komitejā, un tas ir saistīts arī ar to, cik ātri iejaucas Eiropas komisija. Bieži vien komisija saka, ka tā nevar iejaukties saskaņā ar likumu, jo tā ir nacionāla autorizācijas procedūra, kas vēl notiek. Tā ir viena problēma, un otra problēma ir tā, ko piemin pilsoņi, uzsver pilsoņi. Uh, Un tad, kad komisija iejaucas un uh, tad, kad nav ievērot atbilstīgie noteikumi, tad ir jau par vēlu, un tad mēs nonākam situācijā, ka nevaram nekādā labā veidā palīdzēt pilsoņiem, un tieši uh, tāpēc arī uh, sniedzām savu atzinumu, un cerams, ka šo vēstījumu saņems komisija un turpmāk centīsies laicīgi iejaukties uh, un uh, cerams, uh, tas arī uh, novedīs pie uh, veiksmīga noslēguma šai pilsoņu iesaistēji Eiropas lietās. Bet nu šis lūgumraksts paliek atvērts. Paldies uh, lūgumraksta pārstāvim. Šis punkts ir noslēgts un tagad 18. punkts. Tas ir uh, lūgumraksts. Tie ir vairāk lūgumrakstu patiesībā. 1194, uh, ko iesniedz Lidija Peneto. Tad ir arī 1574 lūgumraksts, ko iesniedza Paskāla Kalceta. 1713, arī 2013. gada lūgumraksts, ko iesniedza Eiropas parlamenta deputāts Alfredo Palone. Uh, un kopīgi vēl ar četriem deputātiem. Un tad ir 1856 lūgumraksts, ko iesniedz Laura Pasetī un Loģino Buki. Lūgumraksts 1968. Un tad ir vēl viens lūgumraksts 2330, ko iesniedz Anģelīlija Nadaloci deputāti. Visi šie uh, lūgumraksti ir saistīti ar ar atkritumu apsaimniekošanu Lācijā reģionā. Tā ir atkrituma poligoni. Un prasības slēgt atkrituma poligonus. Sākumā tātad virziesimies saskaņā ar šo lūgumrakstu secību un došu vārdu Lidijai Panēto. Es eh, pārstāvu Pēto um, kundzi, un es esmu arī eh, lūgumraksta <clears throat> līdzparakstītājs, un es pateicos par to, ka mums ir eh, šī iespēja runāt par šo sarežģīto un, um, un svarīgo tematu. Tātad par to, kā šie poligoni ir bīstami. Itālijā un Romā šis jautājums ir ļoti aktuāls. Un uh, tas, cik daudz uh, lūgumrakstu šodien ir iesniegts, liecina par to, cik bīstam ir situācija. Mēs varam teikt uh, to, ka uh, Eh, ņemot vērā to, ka atkritumu dalītas savākšanas operācijas eh, Romā īsti nedarbojas. Tas visu laiku nedarbojas. Un eh, tas, ka atkritumi netiek šķiroti, tas noved pie lielām problēmām. Un tas arī, protams, ietekmē Eiropas Savienības un Itālijas likumdošanu. Un tas, ka valsts iestādes nereaģē, noved pie paradoxālas situācijas jo e, Itālijas iestādes e, neīseno Eiropas Savienības tiesības, tiesību aktus. E, šī ir ārkārtas situācija. Un mums ir nācies iecelt īpašu komisāru, kurš pārvaldītu atkritumu jautājumus. Un viņam arī ir nācies pielāgoties tam, kā Itālijas valsts iestādes nerīkojas. Un tas viss tikai situāciju pasliktina. Ne? Un e, galu galā viņš ir arī atradis pamatojumu e, jauna uh, poligona izveidāja, un šī ir jebkurā gadījumā ārkārtas situācija. Un uh, nav uh, bijušas nekādas tehniskās uh, izpētes un atbilstības uh, pētījumi, un uh, at, uh, atbildīgās iestādes un ministrijas nav tikušas iesaistītas un ir noteikts šīs zonas, un viena no šīm zonām ir Malagrotas zona, eh, kur eh, vienkārši eh, tiek novietot atkritumi, un cilvēki par to šeit ir aizmirsuši. Un ir noteikti arī, uh, cit, arī citas zonas, kur tiek uh, izmest atkritumi, kā piemēram Falkonjānā. No sākuma runāšu par uh, Malagrotas teritoriju. Tā ir Eh, liela um, Romas eh, daļa, un tā ir pilnībā uh, pamesta, un tur notiek degradācijas uh, process, tas viss apdraud sabiedrības veselību. Un valsts iestādes uh, uh, vienkārši nepievērš uzmanību uh, šīm problēmām. Un viss, ko viņi uh, dara, ir, uh, ir tad, uh, uzgrūž atbildību kādai citai iestādai. Uh, Satīlēs uh, kungā darbs Eh, viņam eh, vajadzēja eh, piemērot kopienas tiesību aktus, tas ir viņa darba pienākums, tomēr viņš noliedz to, ka viņam ir dots šāds mandāts. Un šis īpašais komisārs. Viņš nav sekojis tam, ko sniedz 2008. gada 1981 direktīva. Romāna netiek nekādi prevencijas pasākumi nav eh, atkritumu dalītas savākšanas eh, un atkritumi tāpat kā netiek eh, šķiroti. Netiek arī ražota enerģija un līdz ar to tiek pārkāpts 4. pants, kā arī citi panti Eiropas tiesību aktos jo sevišķi tiek apdraudēta sabiedrības veselība, kā arī vide. ir dažādi aizliegumi sastībā ar atkritumiem, un uh, nav arī nekāda plāna, kā atbrīvoties no atkritumiem. Un, uh, līdz ar to vienkārši uh, cilvēki konstatē, kur ir jauni poligoni, un, un cilvēki par to uh, satrauc, ka tiek radīti šādi jauni poligoni. Viņi cenšas garantēt uh, to, uh, lai uh, šie poligoni netiktu atvērti, kāds risinājās Palkonjāna augustā, kad uh, ļoti daudzi cilvēki. Uh, cenās panākt, eh, lai eh, šī teritorija tiktu slēgta. No vienas puses viņi ir ļoti aktīvi, bet eh, no otras puses ir zināma nemobilitāte. Romas mērs un vietējās iestādes, amatpersonas, kā arī īpašais komisārs, viņi vienkārši ir noteikuši šīs vietas un pēc tam viņi neko nav darījuši. Un šo te jauno zonu pārvalda Ekofer uzņēmums. Tas uh, atrodas Romas teritorijā nosaukuma Falkonjāna. Tomēr es eh, uzskatu, balstoties arī uz pētījumiem, kur ir iepriekš tikuši veikti, manuprāt, eh, tur var rasties divi veidi problēmas, kā to var redzēt kartē. Tad šis te ekofēra poligons, tur ir atkritumi, kuri nav bīstami un kuri ir bīstami. Un tam tika dot atļauja 2003. gadā. Un izietot eh, no šīm atļaujām bija tās augtās eh, bondīja prasības izstrādātas, un kuras arī eh, tika piemērotas. Un tad neļāva izveidot saules paneļus, tomēr ļāva izveidot šādu poligonu, un tā ir teritorija, kurā ir konkrēta ainava, tā ir tuvu ezeriem un citiem ūdens ceļiem, tā ir arī tuvu Romas Čampīno lidostai. Eh, pār mm, mazākā 5 km attālumā. Tā atrodas eh, ļoti tuvu tādām eh, teritorijām, kur dzīvo cilvēki. Tā ir tuvu parkam, apie antīka parkam, dažu simtu metru attālumā. Un tik tiešām nav tik vienkārši nokļūt līdz šim poligonam, tāpēc, ka ceļi, kuri uz to veda, ir ceļi, eh, kuriem ir, eh, pa, pa kuriem eh, tad, tad nevar braukt transporta līdzekļi, kur ir smagāk par 6,5 tonām. Un tāpēc mēs domājam, kāpēc vispār šāda vieta tika izvēlēta. Tas ir pirmais jautājums. Un vēl viena lieta. Un tam ir saistība ar uzņēmumu, kurš ir atbildīgs par šo poligonu, tātad ekofer. Kā jūs varējāt redzēt to slaidos, tad ekofer ir ļu, eh, nu, vairāku desmitu uzņēmumu apvienību, kuras ir savā starpā saistītas. Un mēs, eh, diemžēl, nevaram zināt, ko, ar ko viņas īsti nodarbojas, un tāpēc ir grūti noteikt, eh, kas ir iesaistīts visā šajās aktivitātēs. Un tādā veidā tiek pārkāpta arī Itālijas konstitūcijas principi, kā piemēram pārskatāmība valsts iestāžu darbā. Es domāju, ka mums uh, ir e, jādomā, ka tas var novest pie briesmīgām sekām, pie tā, e, ka tur ir e, bijusi izsaicīta noziedzība un, diemžēl, šāda veida teritorijās šāda praksa ir pierasta. Un cilvēki, kuri vada šos uzņēmumus, Eh, bieži vien ir bijuši eh, sodīti eh, par vides noziegumiem, vai arī tie cilvēki, pret kuriem tiek vēsta izmeklēšana. Un tāpēc es vēlētos lūgt šai komitējai mums palīdzēt, iejaukties, garantēt to, ka Eiropas Savienības un Itālijas tiesību normas tiek ievērotas lūdzu uh, palīdziet mums uh, garantēt uh, to, lai Itālijas valsts iestādes veikt savus pienākumus. Atvainojos, ka tik ilgu izteicos. Esat laipni lūgti komitejā, kā vakar tika paziņots, tad šodien um, uzklausīsim arī īrijas lūgumrakstu komitejas priekšētāju paziņojumu šī rīta sesijā. Paldies, ka ieradāties! Un tagad mēs eh, turpināsim darbu ar eh, nākamā pilsoņa teikto. Nākamais eh, pilsonis ir Paskvāla Kalceta, kuram es došu vārdu uz vairākām minūtēm. Paldies, priekšsēs kundze. Eh, vēlos pateikties visiem komitejas eh, locekļiem. Kā jau jūs eh, to zināt, tad atkritumu pārvaldība Lācijo reģionā ir uh, pilnīgi nesaskaņā ar uh, tiesību aktiem. Ir 98. gada, uh, 2008. gada uh, noteikumi un daudzi citi noteikumi. Un atkritumu sadedzināšana bez uh, enerģijas iegūšanas uh, tiek uh, uzskatīta par uh, tādu atkritumu novietošanas uh, veidu, kas nav pieņemams. Ir ārkārtas situācija. Romas uh, province ir nonākuši šādā ārkārtas situācijā, nav atrasts uh, risinājums, un šī situācija ir tikai pasliktinājusies. Falkonijāna uh, ir noteikta e, kā vieta, kur var būvēt e, poligonus, kuros var novietot e, galvaspilsētas atkritumus. Un šo lēmumu pieņēma 13. gada augustā sanāksmē, kur piedalījās arī vides ministrs un reģiona prezidents Zingaretti un Marino kungs Romas mērs. Viņi visi piedalījās šajā sanāksmē. Un Sotīlis eh, kungs, eh, eh, atkritumu pārvaldības komisārs, viņam tika uzdoti tehniski jautājumi. Un sabiedrība par to ir ļoti noraizējusies. Ir bijušas daudzas demonstrācijas, kuras ir organizējuši cilvēki pret šiem poligoniem. Un tas tika aktualizēts arī Itālijas parlamentā. Tik aktualizēti vairāki eh, punkti eh, parlamenta attiecībā uz tehniskajām niansēm šajā jautājumā. Un visi iesaistītie, visi ministri teica, eh, viņiem nenācās paust savu viedokli atkarību pārvaldības komisāram. Tad, tad, Tur bija arī uh, iekšlietu ministrs, e, īpašais uh, komisārs uh, ne ar vienu no viņiem uh, nekontaktējās, lai noskaidrotu uh, svarīgus jautājumus attiecībā uz uh, objekta īpašumtiesībām. Uh, kultūras ministrs teica, ka arī viņam uh, netika uzdot nekādi jautājumi. Eh, šis eh, bondi eh, likums, tas skar ainās aizsardzību. Tur nebija nekādas skaidras reakcijas no valdības puses par šiem jautājumiem. Kā arī no lauksaimniecības ministra Deģerālamo kunga puses. Arī viņai netika uzdot pilnīgi nekādi jautājumi. Un Orlando kungs kurš ir eh, eh, komisārā eh, biedrs un runas vīrs, viņš teica, ka nav bijuši nekādi īpaši lūgumi ministrijai, lai gūtu kādas attiecīgās atļaujas. Līdz ar to tas viss ir noticis ļoti virspusīgā veidā. Un pie tā ir atbildīgs Satīls kungs. Viņš ir teicis, Eh, ka nav nekāda problēma saistībā ar satiksmi, ka ir šis aizliegums uz eh, eh, smagajām mašīnām. Un, tad, bet ir skaidrs, ka smagās mašīnas pārkāpja šos noteikumus un turpina izmantot šos ceļus. Tas viss liecina par to, ka pastāv liela virspusējība. Un cilvēki vienkārši neievēro likumus. Un tam arī, arī ļoti negatīvi ieteikums pilsoņiem. Un tāpēc uh, Eh, šis lūgumraksts ir uzrakstīts. Mēs eh, lūdzam Eiropas eh, parlamentam iejaukties garantēt to, lai Eiropas Savienības tiesību akti attiecībā uz pilsētu atkritumu pārvaldību tiktu ievēroti, un mēs vēlētos, lai Eiropas inspektori pārbaudītu to, kāda ir situācija Falkonjānā, lai garantētu to, ka šīs Eiropas Savienības tiesību akti tiek ievēroti, un mēs arī lūdzam Eiropas parlamenta pārstāvis sniegt atbalstu šim lūgumrakstam un nodrošināt eh, to, lai eh, šāda inspekcija eh, noritētu pēc iespējas ātrāk ar pilnu mandātu, kas attiektos uz visām procedūrām. Paldies! Un tagad vārds Laurai Pazaitī, lūdzu. Labdien, priekšstādājs kundze, augstu godātie, lūgam raskatām tēs deputāti. Šis lūgurmaksts, ko es esmu eh, iesniegusi, to atbalsta Laurentas un arī citi pilsoņi. Šeit tiek runāts par ļoti sarežģīto situāciju, kāda ir izveidojusies un kas aizvien asinās, tas ir par Falkoniāna atkritumu izgāstuvi. Eh, tā izveidojas eh, pēc Malagrotas atkrituma izgāstuves slēgšanas. Falkon Jānas um, uh, vieta ir uh, noteikta kā piemērota atkrituma izgāstos veidošanai, neskatoties uz uh, kaitīgo ietekmi uz vidi. Runājot par atkritumu apsaimniekošanu, visās, visos dokumentos tiek norādīts, ka ir jāizvērtē vietēji apstākļi. Uh, Iepriekšēji runātāji jau atsaucās uz dažiem šādiem aspektiem, bet es gribu vēl arī uzsvērt, kā ir jāpārbauda, vai mm, lauksaimniecības produkti ar aizsargātu vidas marķējumu un aizsargātu reģionālo marķējumu var tikt turpināt audzēt. Un tāpat arī jāievēro tas, vai pastāv. Uh, zemestrīču risks. Falkonjānas atkrituma izgāstuves gadījumā ir situācija tāda, ka ir daudz faktoru, kas nosaka to, ka nebūtu uh, ieteicams veidot uh, atkritumu izgāstumu, piemēram, uh, vides lieguma, kultūras pieminekļi, ie, būvniecības ierobežojumi, bez tam uh, ūdens. Uh, Um, tīkls Radičeli upe, kas ieplūst um, debrā, tāpat arī radona un uh, sārskāps gāzes uh, klātbūtne, kā arī uh, sārskāps gāzu izplūde zonā. Bez tam Daudz pilsoņi ir protestējuši pret šo projektu, tāpat arī ir arheoloģiskie izrakumi un arī Divino Amora uh, svētvieta. Tāpat arī uh, dažādas reliģiskās uh, organizācijas un uh, iestādes tur ir. Bez tam šajā reģionā jau ir vairākas citas atkrituma izkāstuves. Tādēļ jāuzdod jautājums, kā. Uh, Notiks uh, atkrituma transportēšana, uh, kā tiks izmantoti ceļi. Ceļi jau pat labam tiek ļoti intensīvi izmantoti un uh, jāreģinās ar to, ka tu izmantošana kļūst vēl tikai e, intensīvāka saskaņā ar 32. pāntu Itālijas konstitūcijā un 13. janvāra 2002. gadā pieņemtajiem likumdošanas aktiem Itālijas likumdošanā ir paredzēts tas, ka jāievēro 90 931 direktīva veidojot atkritumu izgāstuves, um, tas nozīmē, ka tikai pārstrādāts atkritums drīkst noglabāt. Tādēļ komisija arī savā atzinumā, kas tika sastādīts 31. maijā 2012. gadā, konstatēja pārkāpumus Malagrotas uh, mm, atkritumu izgāstuves kontekstā. Atkritumi e, ir jāierobežo to apjomā no e, dzīvēm, jākonstatē to bīstamums, e, bīstamums ir jānovērš iepriekšējā apstrādē tā, lai nebūtu vairs risku cilvēku veselībai. Komisija uzsvēra, ka runa iet par atkritumiem, kas nav sašķiroti, ka šeit noteikti uh, atkritumi nav piemēroti uzglabāšanai saskaņā ar direktīvu 99.31. Bez tam ir dzelzi saturoši atkritumi, tā šie atkritumi arī nav piemēroti uh, norādītajiem atkritumu apsaimniekošanas veidam. Šādā veidā tiek pārkāpt noteikumi 6a direktīvas noteikumi un Falkonjānā gadījumā jāsaka, ka netiek ievēroti direktīvas noteikumi, tāpat kā tas jau notika Malagrotas atkritumiskāstavas gadījumā. Tas nozīmē, ka liela daļa atkritumu vienkārši tiks uh, ierakt zemē uh, bez uh, iepriekšējas apstrādes. Par Falkonjana atkritumu izklāstu runājot, jāsaka, ka nav īsti skaidrs, kā tika izsniegtas atļaus šīs atkrituma glabātos izveidai un pastāv bāžas pār šīs atkrituma izklāstuvas piemērotību. Tas var novest pie vidas katastrofas. Eiropas notikumi par atkritumu uzglabāšanu netiek ievēroti tādēļ uh, varētu tikt ievadīts arī uh, līguma pārkāpuma procedūras. Uh, process, bez tam ir arī vēl ministra dekrets, kurā tiek paplašināt īpašā pārstāv īpašā sūtņa pilnvaru loks, kas var viens pats lēmt par šiem jautājumiem. Un papildus visam man jāsaka arī vēl sekojošais. Es jums esmu sniegusi visu informāciju, bet gribētu uzsvērt to, ka Itālijas iestāžu darbība Falkonjāna gadījumā tiktu pārbaudīts, netika piemērotas nekādas alternatīvas, alternatīvas netika pārbaudītas, tas skar arī Fjamino un citas, kas tika sākotnēji piedāvātas. Tādēļ, ka Eiropas parlaments aktīvi rīkojās, tās tika atzītas par nepiemērotām un tika uh, izslēgtas, līdz ar to jāuzdod jautājums, vai uh, šī atkrituma eh, izgāsto Falkonjānā ir eh, piemērota Malagrotas atkrituma izgāstos aizvietošanai. Paldies! Paldies, un tagad pēdējais, eh, kas uzstāsies, būs Bukie kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Priekšsēdētājs kundze, dargi lūgumrakstu komitejas. Uh, deputāti. Jautājums, par kuru es runāju, sāks 1990. gadā. Tas ir Diku Pinoro. Romas uh, aprēņķa uh, pašvaldības uh, lēmuma uh, rezultātā, tas ir numurs 4909. Uh, pieņemts 15.03.90. tiek veidota dikupinoru izgāstuva, kurā tiek uh, astoņas, astoņu pašvaldību atkritumu uzglabāt. Pat laban, tās jau ir 25 un vairāk privāti uzņēmumi. Uh, šīs atkrituma izgāstos darbība netika pārtraukta, bija dažādi apsaimniekotāji līdz uh, uh, To uzņēmās Bračāno ambiente uzņēmums. Eh, um, aktīvi rīkojas arī Bračāno uh, mērs. Jau 20 gadus nepārstrādāti atkritumi tiek uh, aprakti 20 tūkstoši tonnas no Romas, Kampino, Fumičino un Citadel Vatikāno noglabātas, bet ļaunākais ir arī tas, ka Bračano ambienta plā, 2012. gadā paplašināja šo izgāstuvi līdz 450 tūkstošiem kubikmetriem un uh, um, tās augstums ir līdz 3. Uh, 108 metriem. Lācijo reģionā tika pieņemts pozitīvs um, lēmums 16.10.2012. par šo projektu. Tas paredz to, ka rūpnieciski e, tiek apstrādāta atkritumi, līdz ar to tā nav tis, tikai vienkārši parasto atkritumu apstrāde, bet arī <clears throat> uh, biogāzes ražotne un arī uh, īpašu atkritumu pārstrādes zonu. Tas ļoti satrauc iedzīvotājs, kas dzīvo tuvumā, jo mēs atrodamies netālu no UNESCO uh, sarakstā iekļautās cervetērī vecpilsētas, uh, kas ir īpaši jāaizsargā. Ja tiks paplašināta brač, uh, atkrituma izgāstuve, tad vēl papildus liels daudzums atkritumu tiks uh, pievesti. Uh, Jārunā arī par malagrotas atkritumu izgāstus eh, darbības pārtraukšanu un jārunā par atkritumu pārstrādes sistēmas apsaimniekošanu kā tādu. Jāievēro visi likumdošanas akti. Un eh, tā vietā tiek radīts atkal tāds īpašs gadījums, īpašs uh, ārkārtas gadījums, uh, kas jau, ko jau varēja uh, paredzēt. Ir īpaši uh, Romas reģions, neskatoties uz uh, reģionāli aktīvo darbību un uh, ekonomiskajiem uh, faktoriem, nespēja rast risinājumu. Tika pasludināts ārkārtas gadījums, pieņemti īpaši lēmumi, nosaukts speciālais komisārs atkrituma apstrādē Romā ar īpašām pilnvarām, kas nozīmē, ka spēkā esošās vidas normas um, netiek ievērotas. Un līdz ar to atkritumi no galvaspilsētas var tikt noglabāti Kupinoro. Eiropas parlaments 7. novembrī saņēma dokumentu ar norādi uz to, ka šeit eh, tieks eh, izveidots malagrote, tā teikt, nabadzīgajiem ar milzīgu atkritumu daudzumu, pilnīgi uh, degradētā vidē, un lielākā daļa no uh, tiem aparātiem, kas tiek plānot izmantot atkritumu pārstrādē, ir pilnīgi nederīga. Un tas notiek Itālijā. Nesen bija arī IKT e lēmums par neveiksmīgo darbību atkritumu pārstrādē. Tiska arī, kad ir červetēri vārdā, un mēs sakam nē atkritumu uzglabāšanai, pilsoņi ir parakstījuši lūgumrakstu 1968-2013, ievērojot to, kas tika teikts, un ārkārtas situācija un status kāds pat laban ir. Mums ir jāievēro arī rūpes un raizes, raizes par nākotni, jāievēro pilsoņu bāžas. Uh, Viņa ir nobežījusies pa, par to, ka slimības varētu izplatīties. Lūdzu jūs un komisiju paveikt pilnīgu skaidrošanas darbu attiecībā uz šo lūgumrakstu. Paldies! Komisione, kuale e, sicura. Paldies, ka ievērojāt uh, laika uh, limitus. Un tagad uh, došu vārdu uh, komisijai, kur ļoti labi informēta par šo situāciju. Uh, kad, uh, arī tad, tad šā, šim lūgumrakstam ir piestiet, piešķirts uh, ārkārtas <clears throat> laiks. Tomēr ceru, ka uh, komisija mums varēs sniegt arī praktisku informāciju par šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētājas kundze. <clears throat> Tik tiešām. Komisija ļoti labi apzinās, kāda ir situācija ar atkritumu pārvaldību Romā un Lācijā reģionā, kā arī kopumā Itālijā. Un uh, kopā uh, ar Itālijas valsts iestādēm mēs cenšamies rast risinājumu šai situācijai. Mūsuprāt, uh, uzklausot šos lūgumrakstus, mēs redzam, kāda ir problēma, un mūsuprāt, risinājums būtu pieņemt atka piemērotus atkritumu pārvaldīšanas plānus, kāds notiek visur citur Eiropā. Itālijas valsts iestādes to ir izdarījuši arī Lācijā reģionā, tomēr tagad eh, šos plānus vajadzētu īstenot. Kā tas ir uz papīra uzrakstīts? Eh, situācija ir īpaša. Līdz ar to mēs eh, nevaram izslēgt to, ka varbūt būs nepieciešami poligoni, tomēr mēs stingri uzskatām, ka uh, Eh, šie te eh, poligoni ir ļoti zemu eh, šajā hierarkijā, un mums vajadzētu no tiem pilnībā atka, at, atteikties pakāpeniski. Un situācija Lācijo reģionā ir īpaši kritiska. Kaut arī komisija uzskata, ka dalībvalstīm ir jārīkojas vadoties eh, pēc Eiropas Savienības tiesību aktiem attiecībā uz eh, konkrētu metožu izvēli, eh, kā pārvaldīt atkritumus. Poligoni ir viena no šīm iespējām, un konkrēta problēma Lācijā ir Malagrota, kas beigās tika slēgta, un tagad ir jāroda risinājumi lai risinātu atkrituma pārvaldības problēmas šajā vietā. Mēs arī varam piekrist lūgumraksta iesniedzējiem, ka vajadzētu atrast uh, risinājums, uh, jo Malgrota nav nekas jauns. Un jau gadiem tiek plānos to slēgt. Mēs arī apzināmies, kādas ir iespējamās uh, izvēles attiecībā uz Falkonjānu un Kupinoro. Un svarīgi ir pateikt uh, to, ka komisija var iejaukties uh, tikai balstoties Eiropas Savienības tiesību aktiem. Un tikai tad, ja ir uh, pierādījumi tam, uh, ka uh, šīs atkritumu instalācijas, kā piemēram uh, poligoni, uh, ka uh, tie ir uzcelti vai tiek pārvaldīti, pārkāpjot Eiropas Savienības, uh, pārkāpjot Eiropas Savienības tiesību aktus attiecībā uz uh, atkritumu pārvaldīšanu. Kā jau iepriekš tika minēts, uh, atļauju piešķiršanas procedūra ir nacionālo iestāžu rokās, un komisija var iejaukties tikai tad, kad Eiropas eh, Savienības eh, likumdošanas prasības, kā piemēram eh, adekvāta sabiedrības konsultēšana, kā arī ieteikums novērtējumi nav veikti, kad nav šīs prasības ievērotas. Un mēs neesam saņēmuši šādus pierādījumus, samēr komisija ir gatava tos saņemt. Esam uzsākuši izmeklēšanu par šo te laiku pēc eh, Malagrotas eh, eh, Lācijā un ir skaidrs, ka visa piemērojumā Eiropas Savienības, vispiemērojumā Eiropas Savienības tiesību akti, arī atkritumu pārvaldības ietver direktīva, ka tas viss ir jāpiemēro. Un, Itālijas valsts iestādes, gan nacionālās, gan reģionālās to apzinās, un mēs turpināsim pētīt konkrētās izvēles kas ir saistīts ar šiem uh, eh, makruma pārvaldības risinājumiem, ar poligoniem. Un ja mēs atradīsim uh, pierādījums uh, tam, ka Eiropas Savienības tiesība akti ir tikuši pārkāpti, tad mēs nekavējoties rīkosimies. Kā jau tik iepriekš minēts, tad esam jau uzsākuši pārkāpuma procedūru pret uh, Itāliju attiecībā uz šo te atkritumu pārvaldību tikai Malagrotā, kura jau ir tagad slēgta, bet uh, visā Lācijā reģionā, tāpēc, ka mūsuprāt, uh, Eh, šie eh, atkritumi netiek eh, piemēroti pārvaldīti pirms tie nonāk poligonā, un šī lieta ir Eiropas Savienības tiesā. Un mēs ceram sagaidīt tiesas spriedumu pēc iespējas ātrāk. Un noslēgumā es teikšu to, ka komisija ir gatava saņemt jebkādus pierādījumus, kur norādīt uz pārkāpumu esam eh, gatavi sasrādīties ar eh, Itālijas iestādēm, tomēr vajadzētu ņemt vērā to, ka mēs, eh, balstoties uz Eiropas Savienības tiesību aktiem, mēs nevaram iejaukties agrīni, jo ir jāpārliecinās, ka tiek ievēroti Eiropas Savienības tiesību akti. Pirmkārt, tas ir nacionālais uzdevums. Paldies! Thank you very much. So... Paldies. Sāksim eh, debates. Eh, vārds uh, Saukens kundzei. Uh, šis uh, stāsts uh, turpinās. Es uh, domāju, ka daudz no lūgumrakstu iesniedzējiem un pilsoņiem arī uh, tad, kampānijā, ja viņi uh, sako tam, kas uh, te uh, notiek, viņi ir pārsteigti, ka uh, tagad uh, uh, komisija Eh, atkal saka, ka eh, neko nav iespējams izdarīt pat tad, kad šis eh, stāsts jau turpinās ilgi un dažkārt komisija reaģē, dažkārt nē. Bija arī faktu noskaidrošanas misija pagājušajā gadā Itālijā, un mēs dzirdējām par šiem te Romas paktu, un tas tiešām bija reāls dokuments, ko mēs varējām redzēt. Uh, Un iespējams eh, viņi eh, mums teica, ka tur kaut kas ir, tomēr eh, realitātē viss tur, turpinās, kāds iepriekš tika darīts, ka pilsoņi netiek iesaistīti, poligoni tiek veidoti un netiek aicināta sabiedrība šķirot atkritumus. Un vai tas ir eh, normāli, ka tas viss eh, tā eh, vienkārši turpinās, un tas ir ļoti skumbinoši, ka arī komisija nereaģēja, jo iepriekšējā komisija tomēr reaģēja, un kad pilsoņi saka, ka direktīvas netiek ievērotas, jo sevišķi atkrituma pārvaldības direktīva teikt, kā lūgumrakstu iesniedzēja, tātad mēs eh, vienkārši lūdzam to visu apturēt. Arī Dānijā ir bijušas liels eh, kļūdas. Un kādreiz eh, tad mēs arī, mm, mēs tiešām cenšamies rast jaunus risinājumus. Mums ir resursu stratēģija. Vairs nav šī muļķīgā dedzināšana, ka viss ir jāsadedzina. Itālijai nevajadzētu atkārtot šīs kļūdas, bet vajadzētu uzreiz uh, tātad eh, eh, ķerties eh, pie atkritumu šķirošanas. Tomēr ir diezgan satraucoši tas, ka esam uzklausījuši šo informāciju par īpašo komisāru. Pat ja no sākuma bija skaidrs, ka tas ir tāds ārkārtas pasākums, un mm, mēs bijām Itālijā un redzējām, ka brīnišķīgas vietas pie Vēzuva Eh, tur pat nebija iespējams iekļūt. Un uh, tur bija vienkārši rakstīts, ka uh, tur ir kāda ārkārtas situācija. Tas viss tika apsargāts. Un uh, ir bijuši daudz jautājumi komisijai. Tomēr tas viss liekas absurdi uzdot konkrētus jautājumus, kā, uh, kas notiek konkrētās vietās. Bet uh, tagad mēs dzirdām, ka Tomēr nekas nav mainījies. Un tas ir labi, ka ir slēgta Malgrota, tomēr, uh, tomēr vajadzētu skatīties, kas notiek arī citur, jo, kur netiek ievērot kaut kādi piesardzības pasākumi. Es tikai vēlētos eh, noskaidrot, vai jūs tiešām uzskatāt, eh, ka uh, komisija atkal neko nedarīs, mums ir jāsāk no sākuma. Uh, ar šīm jaunajām lietām. Un noslēgumā vēlos eh, teikt, ka pirmkārt mums eh, vajadzētu aicināt eh, iesaistīties pilsoņus, jo tā bija problēma kampānijā, tā bija problēma Lācijā, Romā. Jo, ja netiek iesaistīti pilsoņi, tad mēs arī vienmēr zaudēsim vajadzētu uzstāt uz šo pilsoņu iesaistīšanu. Es eh, nezinu, vai tas joprojām darbojas, bet kāds bija no sākuma Neapolē. Kāds viss notika no sākuma? Vajadzētu uzstāt uz pilnīgu pārskatāmību, tā lai visiem būtu iespējas sakot tam, kas notiek. Un joprojām ir eh, šī tā um, eh, ārkārtas situācija, kad notiek pretējais kad uh, arī tad, tad, kriminālās uh, pasaules pārstāvi ir iesaistīti. Neviens uh, nezināja, kas tur īsti notiek. Paldies! Thank you, I please you. Paldies, kolēģi, lūdzu neizsakieties ilgāk kā pilsoņi. Mums jāpalīdz viņiem un nevis uh, jādiskutē ļoti ilgi un gari. Mērkijas kundze, paldies priekšsādātājs kundze, paldies rūgumrakstu iesniedzējiem par viņu teikto. Mēs eh, visu laiku joprojām dzirdām par šo ārkārtas situāciju. Un eh, redzam, ka Itālijā tika izveidots ārkārtas komisārs. Eh, tā nav pirmā reize, kad redzam tādu risinājumu. Lācijā un Neapolē bija tāds pats risinājums. Un šeit uh, arī parādās šis ārkārtas komisārs Sotile. Ar viņu tikāmies pagājuši gadu mūsu apmeklējuma laikā un bija ļoti, kļuva ļoti skaidrs uzreiz, ka viņam ir ļoti plašas kompetences uh, iejaukties uh, šajos uh, ārkārtas gadījumos, kas skar atkritumus. Mans jautājums šeit ir sakojošs. vai eh, šis ir demokrātiski leģitīms process. Es neatsaucos tikai uz eh, atkritumu pamatdirektīvu, bet eh, šeit runāju par demokrātiju vispār. Ir situācija, kad ārkārtas komisārs iejaucas procesā, kamēr ministram un parlamentam vajadzētu uzņemties šo galīgo atbildību. Tātad man tiešām ir jautājums, kā tas ir iespējams. Uh, Eiropā, demokrātiskā sistēmā un kā tas ir savietojams ar mūsu parastajiem atbildības noteikumiem. Un tad mēs dzirdam par ārkārtas plāniem un pat Eiropas komisija runā par uh, uh atkritumu apsaimniekošanas plāniem un uh, to mēs redzējām arī Neapolē. Uh, pēc tam, kad bija šī ārkārtas situācija. Tagad redzam, ka tiek sastādīti plāni, vai mēs eh, kā Eiropa nevarētu pavirzīties uz priekšu, un vai mēs nevarētu būt tur klāt pirms tiek eh, izveidot jauni atkrituma poligoni, un nevis tikai eh, censties saglābt, ko var saglābt pēc tam, kad atkrituma poligoni jau ir atvērti un darbojas. Kāpēc šī problēma joprojām pastāv? Man nav tik uh, liela iebilduma pret uh, sadedzināšanas procesu un uh, šādām vietām, bet es redzu, ka šī problēma izplatās no kampānijas uz Lācijā un neviens nezin, kad tas beigsies. Tad es vienkārši gribētu pajautāt komisijai, kā tas ir iespējams, ka pilsoņiem nav nekāda teikšana šajā procesā Kāpēc pilsoņiem ir visu laiku jāvēršas Eiropas parlamentā, kamēr mēs esam šīs ķēdes galā? Vai nav uh, iespējams viņiem jau ātrāk iejaukties un šo Eiropas likumdošanu skatīt agrākā posmā? Paldies, Merkis kundze. Un tagad Palonas kungs. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, uzmanīgi eh, uzklausīju visu kolēģi teikto, piekrītu eh, viņu teiktiem, bet gribu atgriezties pie galvenās problēmas jo mēs diskutējām par vides jautājumiem. Būtībā es dzirdēju ļoti interesantas domas, piekrīt daudzam, bet domāju, ka mēs novirzamies no tēmata. Uzklausīju arī komisijas pārstāvju teikto. Priekšsēdētājs kundze. Nu, varbūt, ka labāk būtu lasīt Kafkas grāmatu procesu. Nu, īsti nesapratu, ko komisija teica. Vai varbūt baidos drīzāk, ka ļoti labi sapratu, ko komisija teica, kāda tad ir uh, problēma. Nu, tā tad ir uh, atļaujas, ko iesniedz uh, Itālijas iestādes, tiek pieņemti lēmumi, un tad mums ir uh, jārīkojas, bet tā mēs nepievēršamies jautājumu būtībai. Nu, tā tad. Pēc tam pilsoņi vēršas lūgumrakstu komitejā šeit, šajā sēdē, un mēs atkal uzdodam jautājumus kā parlamentārieši Eiropas komisijai. Bet uh, trīs ir uh, šie būtiskie jautājumi. Pirmais ir Falkonjāna. Tātad uh, pirmkārt jāpārbauda, vai uh, bija izpildīta priekšnoteikuma, lai tur izveidotu atkritumu izgāstuvu. Vides aizstāvība, pilsoņu tiesības, tās procedūras, kādas tiek izmantotas, tās ir jāmaina, balstoties uz Eiropas notikumiem. Mēs negribam birokrātisku Eiropu. Un mēs to tagad sajūtam. Eiropai nav vienkārši laiki. Tagad es agrāk minēju Kafku Komisārs eh, Potočņiks, ko tad viņš teica? Runājot par pārkāpumu procedūrām attiecībā uz malagrotu, eh, informācija, kas mums ir pieņemām, pieejama, norāda, ka Lācijo reģionam nav pienācīga uh, kapacitāte, lai bioloģiski vai mehāniski apsaimniekot šos atkritumus vai iznīcināt šos atkritumus. Tātad komisija jau ir sniegusi savu atzinumu par Lācijo reģionu, tātad mums nav jāgaida ilgāk, uh, lai atkal tiktu atkārtots tas pats, tā kā šeit ir tāds zināms kāpka scenārijs. Uh, Tātad, ja komisija jau ir pateikusi, ka nav izpildīts zināms prasības, tad tas, tas arī ir. Lācijo reģionam ir problēmas ar atkritumu apsaimniekošanu. Es esmu pro-eiropeisks, es gribu saglabāt dalību Eiropas Savienībā, un es gribu skaidrus noteikumus, kas aizsargā mūsu pilsoņus. Turpināšu ar komisāru vēstuli. Komisārs saka, ka zināmās atkrituma izgāstuvēs Lācijo atkritumi vispār netiek pienācīgi apstrādāti pirms tie tiek izgāsti poligonā. Un tas ir pretrunā um, attiecīgajai Eiropas Savienības direktīvai, un te taču tas ir teikts, tā ir tā problēma. Mēs nevaram turpināt eh, gaidīt, kad eh, tiks eh, izveidot šis lietas, visi saka, jā, reģions, pašvaldība, dalībvalsts, bet tā mēs nevaram turpināt. Vēstulē ir teikts, ka neviens no nosīmiem būtībā netiek ievērots, un komisārs saka, ka viņš nevar iejaukties, un tas atkal turpinās. Itālijas iestāžu pieņemtais lēmums uh, uh nevar tikt apgāsts, ja vienīgi var pierādīt, ka kāds, kāds poligons tiek izveidots pretrunā Eiropas noteikumiem. Uh, Lūgumrakstu komiteja ir uh, komiteja, kur uh, cilvēki ļoti labi apzinās, kāds ir problēmas, vai viņi varētu aizbraukt uz Lāciju un uh, apskatīties situāciju. Paldies, Anželīlija kundze. Es atvainojos, ka es stāvu kājās, bet man ir ļoti daudz dokumentu. Pirmkārt, gribētu pateikties kolēģiem, Antoņocī kunga, Pampalone kungam par lielisku komandu. Mēs eh, labi strādājam kopā, bet eh, eh, lūgumrakstu iesniedzēji arī ir ieradušies, paldies viņiem, bet to vietā, kas nevarēja ierasties, gribētu runāt es. Etonenelī kungs, Paloci, cilvēki no San Martīno Alessandro Grando, Franko Šuto, Stefano Stefanelli no Bračāno reģionālā parka, lai uh, netiktu būvēts poligons Bračāno, um, pašvaldību pārstāvju. Tie ir dažādi cilvēki, Francesco Kopi, par Falkonjānā, Šis saraksts ir ļoti garš. Ko es gribu pateikt? Ir tas, ka uh, šī, uh, diemžēl, ir jau entā uh, uzklausīšana. Entā reiz, kad mēs skatām šo jautājumu, šī komiteja patiesībā norganizēja īpašu braucienu, apmeklējumu uz Itāliju, lai uh, konstatētu, kā notiek atkrituma apsaimniekošana Lācijā reģionā, un nav jēgas citēt uh, direktīvas, kā jau kolēģis teica. Uh, Tas ir fakts, ka Itālija ir uh, iesūdzēta kopienu tiesā par uh, šo atkritumu ārkārtas situāciju reģionā. Un šis īpašais komisārs jau gadiem ir bijis atbildīgs par šiem jautājumiem, un viņš. E, Tātad e, identificēja dažādas šīs uh, mājaslapas. Un šī ir situācija, kas vienkārši nav pieņemama, jo nevar vienkārši um, pāriet no vienas pagaidu atrašanās vietas uz citu. Netiek rasts risinājums, un tas uh, pārkāp pilsoņu tiesības un noteikumus, uh, kas ir spēkā, lai aizsargātu mūsu vidi un ainavu. Uh, Un um, nepieminot pat to, ka nenotiek konsultēšanās ar pilsoņiem. Visi, ko pilsoņi varēja darīt, ir organizēt demonstrācijas. Nebija nekādas oficiāls uh, konsultāciju procedūras, un ja kādam ir šaubas, uh, un šeit es vēršos pie Eiropas komisijas, uh, un taisnība šeit tiešām ir Kafkas procesa situāciju. Mēs varētu minēt arī Alis brīnumzemē, jo viss, ko mēs mēģinām darīt, mēs vienkārši uzdodam viens otram jautājumus, organizējam uzklausīšanas, bet situācija ir pilnīgi skaidra. Es devos uz Kupinoro. Paska, paskatieties uz šo te, jūs redzat uh, atkritumus, atkritumu poligonā, kas nav nekādā veidā apstrādāti. Es apgriezīšos uz otru pusi, lai visi redz eh, šo ainu. Uh, Eiropas komisija, parskatieties uz to, kā a, tiek izgāst šeit atkritumi, tas pārkāpju visas direktīvas, kas attiec uz Falkonjānu. Um, šeit šie attēli nav īpaši skaidri, bet tā ir situācija, kas bija pirms vairākiem gadiem, un tur var redzēt, ka ir ļoti neliela atkrituma izgāstuva, un tagad otrajā attēlā redzēt, kā tas viss ir mainījies kā tas viss ir izvērties, kā tas varēja būt, un tad ir amasaljārija. Un uh, tā ir vēl viens jautājums, kas ir zināms mūsu priekšsādātāji. Tā ir izgāsto, kas tika identificēts pirms 20 gadiem un atkal tiek izmantot, pavisam nesen tas notika. Kas attiecas uz amasalāriju, mēs, diemžēl, nevaram jums neko parādīt. Es jau nobeidu savu uzstāšanos, bet katru dienu atkritumi, kas šeit tiek izgāsti, apdraud mūsu uh, pilsoņu veselību, bērnu, uh, vecu cilvēku veselību. Es nevaru pat izstāstīt, kā tur smird. Tas ir tas, kas uh, tiešām kaitē vietējiem iedzīvotājiem. Situācija ir vienkārši šausminoša. Noslēgumā gribētu uzsvērt, ka ir jāpārstāj uh, spēlēt kārtis, jāpārstāj uh, piemērot šos trikus, ja Eiropa uh, šeit ir, tad tai ir uh, jāklāvē pie durvīm un jāparāda, ka tā pastāv. Lūdzu, neaplaudojiet. Antoņaucī kungs, lūdzu, nolieciet malā šīs, šos plakātus un lūdzu nerādiet uh, nedodiet mums nekādus signālus, runājot par šo uh, teritoriju smakām vai tam līdzīgi. Priekšsēdētājs kundze, sākumā gribu teikt paldies par to, ka jūs uh, piekritāt steidzamības uh, status piešķiršanai Falkonjāna jautājumam. Tas ir plašs uh, jautājumu lokus, kas tiek skatīts Mēs runājam par atkritumu apsaimniekošanu kopumā, Romu un Itālijā kopumā. Tas patiesi ir kas nedzirdēts, un tā situācija jau ir ilgāku laiku. Paldies, ka jūs uzklausījāt šo uh, kliedzienu. Paldies arī dažādo uh, asociāciju pārstāvjiem, kas ir ieradusies Briselē, lai atbalstītu šo lūgumu rakstu un parādītu, kas jau ilgu laiku notiek mūsu galvaspilsētā un zonā ap Falkonjāna. Priekšstādātais kundze man godīgi jāsaka, ka man tiešām tas ļoti satrauc, ka mēs esam šeit un ka Eiropas Savienība un Eiropas parlaments ir uh, šeit šī komiteja tā vieta, kurā mums ir jāvērš. Nu, būtībā tā tam nemaz nebūtu uh, bijis jābūt. Iestādēm, uh, Lācijo uh, reģionam, Romas uh, mēram, kas uh, ļoti viegliprātīgi un, nu, burtiski tā kā Poncijas un Pilāts ir lēmuši ir iecēluši šo īpašo uh, komisāru ar eh, īpašām pilnvarām. Un nav jau pirmā eh, reize, kad tāda lēmuma tiek eh, pieņemti. Es, piemēram, domāju, ar Piandelalmo. Par šo jautājumu um, tika jau jautājums pieņemts un beigās izrādījās, ka šis projekts ir burtiski kā uz māla kājām būvēts un šeit tiek izteikti vienkārši priekšlikumi. Es domāju, ka tagad ir uh, visi priekšnoteikumi, lai pārtrauktu uh, šo procesu. Kolēģi runāja par Kafkas grāmatu procesu un arī par Alisu brīnumzemē, bet uh, ir uh, jāsaka, ka jāvērs arī pie Eiropas uh, komisijas. Ja uzklās Eiropas uh, komisijas pārstāv, tad nu, jāsaka, nu, tas taču vienkārši tā nedrīkst būt. Uh, Ir redzams, ka Falkon Jānes um, jautājums nevar tikt atbalstīts, jo daudzas direktīvas nav eh, ievērotas. Es domāju par direktīvām, es domāju par konsultācijām, kas nav notikušas, nav notikušas konsultācijas ar pilsoņiem un pilsoniem. To jau mēs ilgus gadus eh, piedzīvojam, ka uh, pētījumi netiek uh, ievērot un var, dziļāka informācija netiek ievērota. Man liekas, ka priekšsētais kundze nekas vairs tam nav jā. Pieliek klāt, mēs esam vērsušies šeit uh, komitejā, jo tas ir ļoti demotivējoši, jo Itālijas iestādes uh, nu, izlaiks gluži par uh, uh, nedzirdīgām tas nemaz tā nedrīkstētu būt, ka šeit komitejā diskutējam par jautājumiem, par jautājumiem, kas uh, tagad visus uh, uh, skar, un paldies jums, paldies uh, jums, jo esam nonākuši tādā punktā, ka nu vairs nevar tā lavierēt, kā komisija to ir darījusi. Komisija ir visa līdzekļa, lai iejauktos. Viņa var uh, pārtraukt šo sistēmu, kas uh, turpinās. Uh, un uh, Līdz ar to tiek ignorēti fakti. Es eh, ceru, ka man šeit komitejā nekad vairs nebūs eh, jāuzstājas eh, par šiem procesiem un lai uzsvērtu to, ka situācija galvaspilsētē kļūst neizturama. Paldies! Priekšsēdē, paldies! Paldies lūgumrakstīs sniedzējiem visiem, kas uzstājās. Teikšu Eiropas komisijas sakojošo. Mm, nevarēs atrisināt šo uh, konfrontāciju ar uh, komisiju un lūgumrakstu komiteju, ja jūs norādīsiet atkal uz Itālijas uh, varas iestādēm, jo mēs zinām, ka pilsēņi vēršas pie mums un nevarot subsidaritātes principu, ir visi uh, līdzekļi izsmelti jāievēro tiesiskuma princips. Eiropas komisija ļoti labi zina, ka ja ir noslēgti uh, procesi, un tā jau teicu uh, iepriekšējā lūguma raksta kontekstā, tad nu, nav. Uh, nav iespējams pieprasīt citu lēmumu pieņemšanu. Komisija ļoti precīzi zina, kāda situācija ir Lācijā un daudzos citos Itālijas reģionos. Jau vairāk nekā reize esam ar kolēģiem no šīs komitejas vērsuši uzmanību uz šiem dažādajiem krīzes reģioniem, un komisija ļoti precīzi zina, jo ir dažādi pārkāpuma procedūras, ko komisija pati ir aizsākus. Arī tagad ir procedūra pret Itāliju Lācijo jautājumu dēļ. Mūsu pēdējā ceļojuma uh, laikā, to vadīja uh, Merkas kundze, mūsu komiteja aicināja Eiropas komisiju uh, aizsākt dažādus pasākums. Tas bija apmēram pirms gada, un komisija mums pat nav devusi atbildi, un šodien ierodas šeit un saka, nevaram neko darīt, ja it, procedūra Itālijā nav noslēgta. Mēs vēlamies Eiropas likumdošanas ietveros strādāt, un mēs prasam Eiropas Savienības iekļaušanu, nu, būtībā Eiropas komisijas rīcību. Mēs neprasam rīcību, kas varētu novest pie sankcijām, jo sankcijas noved tikai pie sliktākas situācijas pilsoņiem. Ja Eiropas komisija tiešām, kā to saka, velta uzmanību pilsoņiem un vidas aizsardzībā un vēlas ievēlot direktīvas um, tekstu, tad tā var preventīvi darboties, uh, nevis uh, aizvērt durvis un rīkoties tad, kad, nu, viss jau ir uh, noticis. Šai, šim lūgumrakstam vienkārši jāpaliek atvērtam, mēs nemaz citādi nevaram rīkoties, un tagad es aicinu komisiju uh, šos jautājumus, ko pilsoņi piedāvā, patiesi ļoti nopietni uzsvert. Kas no, tas nozīmē, ka es lūdzu komisijas pārstāvis, kas pat laban ir šeit, vēlos viņus aicināt. Tos arī kolēģi Merken un Auken uzsver. Lūdzam komisāru Patočņiku doties uz Itāliju, lai viņš tieši tur uz vietas varētu pārliecināties par situāciju šajos reģionos. Uh, šajos rajonos. Tas nozīmē, ka nevajag gaidīt uz atļaujām, bet gan jau uh, iepriekš rīkoties arī tas ir iespējams. Mums ir īpašais komisārs Itālijā. Tas ir iecelts ārkārtītācijas teļ. Un, ja jau komisārs, tad nu drīzāk tam jābūt ir Eiropas komisijas komisāram, kas uh, uh, iepriekš situācija izskata, nevis uh, mums jāpārskata visu laiku ārkārtas uh, situācijas. Tātad šīs lūgumraksts paliek atvērts un kolēģi Anģela Līli vēlas īsti uzstāties. Lūdzu. Paldies priekšsādātājs kundze. Tāda izturēšanās kas ir uh, tādu smirtīgu uh, priekšmetu uh, šeit gaisā izplatījuši, tas nav salīdzināms nemaz ar to situāciju, kāda ir Malasalabija un apkārtnes reģionos. Uh, tur situācija ir daudz sliktāka, tur ir bērni, kas tur strādā, dzīvo, un uh, tās uh, smaržas ir ārkārtīgi kaitīgas. Jā, Es piekrītu tam, ka šāda rīcība iepriekš ir bijusi netipiska, bet mēs gribējām dot tiem balsi, kuriem tāda nav. Pilsoņi parasti var tikai vākt paraksts un viņi var demonstrēt un protestēt. Es gribu teikt paldies priekšstādātājai Maconī kundzei par tās a, taktisko izturēšanos. Un a, a, viņa mūs, a, mūs atbalsta. Priekšstādātāji. Es izpildu manus uh, uzdevumus, šīs lūgumraksts paliek atklāts un gribu komisijas um, pārstāvjiem um, teikt, uh, ka jautājums ir ļoti steidzams uh, un ka komisāram Patočnikam, Patočniks varētu pieņemt to ielūgumu, kuras izteica un ka uh, kolēģi šajā komitejā va, uh, un mani kolēģi uh, arī dosies uz uh, Itāliju, lai varētu reaģēt, reaģēt pirms šīs problēmas kļūst par neatrisinām. Lielas paldies, paldies visiem par to, ka esat klāt. Paldies arī Anģelīlī kundzei par to, ka šo um, nekorekto um, izturēšanās veidu arī vēlreiz uzsvērusi un iertusies šeit uz sēdi. Paldies! Tagad turpināsim ar nākošo darba kārtības punktu. Es lūdzu jūs uh, klusu iziet no zāles, jo mēs uh, esam jau iekavējuši uh, laiku. Um, nākošais darba kārtības punkts 51 slīpsvītra 2013 ieslēdzas Pedro Jimenez San Jose, Spānijas pilsonis. Runa iet par projektu apstiprināšanu par dabasgāzes iegūs uzglabāšanas jautājumiem Donjānas Huelvas reģionā. Tas ir reģions, kas ir iekļauts Natura 2000 teritorijā. Tūlīt pat pārējām pie šī jautājuma un dodu vārdu lūgumraksta iesniedzējām. Tātad. Lūgumraksta iesniedzēja Lūgum iesniedzē pārstāvēs. Sorry. The floor. Can you help me? Mr. Jimenez. Mr. Jimenez. Jimenez kungs, lūdzu. Sí, señora presidenta. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, atļausiet. Uh, Es nedaudz nogaidīšu, kamēr zālē kļūs klusāks, lai es varētu mierīgi pastāstīt par šo jautājumu. Tātad pirms mēs pievēršamies šim lūgumu rakstam, es vēlos pāris vārdu pateikt par kontekstu. Tā ir province, province Huelva, aizsargāta teritorija, dabas parks un Donjanas dabas parks Kādīsas provincē, Andalūzija un Beseviļas. Un es gribu īsi pastāstīt par notiekošo. Tātad, par ko iet runa? Huelvas uh, provincē kopš 60. gadiem, kopš uh, Franko laika jau strādā. Un, uh, Tur ir ķīmiskā rūpnīca, kas eh, um, izmanto arī vidi piesārņojošas uh, vielas. Mēs esam saskāršies uh, eh, konstanti ar vidas uh, piesārņojuma gadījumiem jau kopš 60. gadiem. 60. gados nebija nekādu vidas uh, noteikumu. Uh, un būtībā ļoti daudz piesārņotu ūdeņu tika ievadīti upēs un arī jūrā. Tas ir saindējis atmosfēru un arī uh, zemi. Otro reizi jau uzstājos šeit uh, komitejā. Es uh, atkal uz to norādu. Pirmoreiz runāju par uh, rūpnieciski izmantoto ūdeņu uh, nopludināšanu. Tas bija lielāk, plašākais gadījums Eiropā. Uh, Šīs komitejas rīcības rezultātā šo notekūdeņu ievadīšanu ūdeņos tika pārstraukta. Un šodien runājam par reģionu, kas ir 200 tūkstoši kvadrātmetru liels. Runājam par ļoti lielu, lielu daudzumu ūdens un citu piesārņotu um, vielu izlēšanu dabā, arī par uh, pelniem, radioaktīviem pelniem. Runājam ne tikai par rūpniecības iekārtām, kas ir sākušas strādāt 60. gados, bet arī par pārveidotām rūpniecībām. Šajā reģionā koncentrējas ķīmiskā un citas rūpniecības. Pilsētā ir 400 megavatu spēkstacija, ir izveidoti trīs pakāpju ražošanas cikli Tā atrodas divu kilometru attālumā no uh, vecajām spēkstacijām, ir biomasas spēkstacija, ir gāzes krātuvs. Uh, biomasas spēkstacija ir lielākā Spānijā un uh, pat labam tiek uh, būvēta vēl viena. Uh, ķīmiskā rūpniecība izmanto arī koģenerācijas iestādes un arī vēl uh, arī uh, naftas rafinēšanas iekārta ir izveidota. À, apjoms aizvien vēl pieauga. Es runāju par uh, provinci, kas uh, vides uh, kontekstā ir uh, jau būtiski piesārnot jau Franko diktatūras uh, laikā. Uh, tas tā ir bijis. Uh, vides apstākļi neuzlabojas, jo aizvien vairāk ķīmiskās rūpnīcas tiek uh, būvētas. Uh, Bez tam arī tagad tieši šis konkrētais jautājums, par ko ir sastādīts lūgumraksts. Runa iet par lielāko aizsargāto teritoriju Spānijā. Tas ir dabas parks Doņjana. Tas ir lielākais vides aizsardzības objekts, nu katrā gadījumā Spānijā, ja ne arī Eiropā. Tas ir plašs reģions Andalūzijā kur ne tikai saskaņā ar Eiropas, bet arī ar autonomās pārvaldības noteikumiem ir aizsargāts teritorijas un objekti. Es gribu norādīt tikai uz direktīvām, kuras esam uzskaitījuši arī mūsu lūgumrakstā atsevišķi. Es domāju, ka nav nepieciešams tos vēlreiz nolasīt šos punktus. Mums būtībā ir mm, jāsaprot, par ko iet runa. Tas ir reģions, kurā, nu, būtībā ir viss tas aizsargājumais, kas vispār var tikt aizsargāts gan kopienas līmenī, gan arī autonomā līdzmī. Šis reģions mums ir jāaizsargā. Eiropā ir aktīvi jādarbojas. Jāsaka, ka daudz, kas ir investēts vīdas aizsardzībai, tika izveidots ilgspējīgs attīstības plāns, tam tika tērēta liela līdzekļa. Un kā jau lūgumrakstā ir rakstīts, tas ir uh, projekts, kurā iet runa ne tikai par dabas gāzi un uh, šo konkrēto projektu, bet arī par uzglabāšanu. Sākotnēji gāze tika e, iegūta, ieguvs iekārtas, e, respektīvi ieguvs ieguls tika e, izsmeltas, un tagad mēģina aizvietot 18 km vadu. To tagad ir plānots aizvietot ar lielāku cauruļu vadu ar plašāku diametru, un šis projekts nav ilgspējīgs, tas pārkāpja Eiropas un Spānijas uh, noteikums. Es domāju, ka tas nav pieļaujami, to nedrīkst pieļaut. Šo uh, projektu, kas nav ilgspējīgs, nedrīkst atbalstīt. Un vēl, vēl kas uh, īpaši uh, nozīmīgs. Uh, Donjānas uh, pārvaldes iestādes to, šo projektu ir atbalstījušas. Šo pārvaldes padomu vada. Uh, Gonzāles kungs, mūsu bijušais ministrs prezidents. Šī padoma tagad ir atkāpusies, un tieši tagad šis pats cilvēks ir tā uzņēmuma valdē, kas grib šo projektu īstenot. Tādēļ domāju, ka šis projekts ir jānoraida un lūdzu šo komiteju darīt visu iespējamo, lai vīdes noteikumi tiktu ievēroti, mums jāaptur šis uh, projekts, tas nav ilgspējīgs projekts. Tas skaitātu uh, tikai situācijai kopumā. Priekšsādātāji. Tagad uh, Hoelvas uh, institūcija vārdā Pedro Jimenez San Jose bija kā vienīgais runātājs paredzēts bet arī vēl Hamersteina kungs apvienības vārdā. Man jāatvainojas, bet lūkšu jūs ļoti īsi uzstāties, jo uh, esam uh, jau iekavējuši. Paldies, priekšstādājs kundze. Pārstāvu organizācija tā nav politiska organizācija. Mēs uh, iestājāmies par uh, Elvas vidas situāciju. Jā, jums taisnība, tās ir divas, divi lūguma raksti, kas ir atšķirīgi. Šeit viens no tematiem ir ļoti konkrēts projekts, un nākošais ir uh, jautājums par politisko atbildību, par to, ka tiek meklēta atbilde, un bija plānots arī, ka tā tiks sniegt šeit. Tas ir uh, Eh, nedaudz savādi, ka eh, šāda eh, kārtība ir. Tas lūgumraksts, ko es pārstāvu de la Rija kundzes reģions, runiet par gāzes ieguvi. Šeit runājam par dabas gāzi. Jau gadiem ilgi notiek darbs bez licences, pārkāpjot noteikums Himenes kungs jau runāja par uh, notekūdeņiem un šo situāciju viss kopumā pārkāpja visu to, ko Eiropas komisija vienmēr ir prasījusi un prasa. Proti, lai tiktu izstrādāts uh, plāns. Uh, piesaņojumu novēršanai. Andalūzijā eh, situācija ir ļoti eh, īpatna, ir tik ļoti daudz dažādu projektu ieguvēji, kas eh, tiek īstenoti bez licences. Reģionālā vadība, Andalūzijas pārvaldes organizācijas nepievērš tam uzmanību, neskatoties uz to, cik liels uh, kaitējums tiek izdarīts Donjānas uh, parkam. Runājot par uh, dabas gāzi, par to, kas uh, tika norādīts, mēs kaitam uz institucionālu atbildi. Bet ja mēs padomājam par to, ka Repsol uh, organizācija pārkāpja IPPC e direktīvu, direktīvu, kas ir domāta, lai novērstu situāciju attiecībā uz piesārņotām vielām, tad jāsaka, ka īpaši jāuzsver fakts, ka uzņēmums strādā bez licences. Ir šī IPBC direktīva Eiropas līmenī. Ir arī uh, vienota atļauja izsniegšana uh, Andalūzijā. Uh, Tādas tās ir, bet vienalga Repsol darbojas bez šīs atļaujas un ne tikai tā. Tāda ir šī situācija, bet arī viņi uh, notekūdeņus uh, iepludina uh, ūdens uh, krātnēs šie uh, notekūdeņi ir augsti piesārņoti, un šādai rīcībai nav nekādas atļaujas, un tas pārkāpj visas iespējamās kopientiesības. Andalūzijas uh, vadība neievēro visus šos jautājumus. Es pat nerunāju par to, kas ir plānots nākotnē, es runāju tagad par to, kas tagad jau notiek, es runāju par tūkstošiem uh, automašīnas krāvu, uh, kas. Uh, tiek bez atļaujas uh, apstrādātas un uh, arī citām problēmām. Tas ir ļoti satraucoši, jo Repsol izmanto pazemes gāzes uzglabāšanas procesu 1.8.2.4 un 1.8.2.5 noteikumi tiek izmantot, tie vairs nav aktuāli. Andalūzijas valdība nolēma neievērot šos faktus. Mēs esam uzdevuši jautājumus Andalūzijas vadībai, bet nesam saņēmuši atbildes. Es konkrēti runāju par Repsol uzņēmumu projektu Posedo. Tas nav saistīts ar uh, to projektu, par kuru tikko uh, runāja uh, kolēģis, tas nav saistīts arī ar Delta de Lebro uh, projekti, jo šajā gadījumā, kas tal visas atļaujas bija, bet nu vienalga ietekme bija negatīva. Taču tas gadījums, par ko mēs tagad runājam, Šajā jautājumā Repsol strādā bez atļaujām, bez jebkādām vidas atļaujām IPPC direktīva netiek ievērota. Mēs prasam, mēs tad Delarija no Eiropas komisijas, lai tiktu ievērotas uh, tiesības. Gribam, lai Andalūzijas valdība pildītu pienākums un ievērotu vīdas noteikums Repsol gadījumā. Uh, un arī citos jautājumos, piemēram, par uh, piesārņotie ūdens uh, ievadīšanu. Paldies. Paldies. Tagad komisijas uh, pārstāvs lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, Eversai Kungs. Mēs visu ņēmām vērā, mēs nevaram daudz ko teikt pēc būtības, jo šis lūgumraksts mums ir jauns, mēs to saņēmām novembrī, līdz ar to mēs to rūpīgi izpētām. Es ņēmu vērā bažas, kādas pauda lūgumraksta iesniedzēji. Uh, un eh, komitejas locekļi. Mēs eh, zinām eh, problēmu šajā teritorijā, jau ir pārkāpuma procedūra attiecībā uz konkrētu materiālu uzglabāšanu, un mēs arī skatāmies, kāda ir šis spiedieni uz gruntsūdeņu krātuvēm bet tur ir arī jautājumi, kas ir saistīti ar gāzes problēmām, un mēs lūpīgi izskatīsim lūgumrakstu un atbildēsim lūgumrakstu komitejai. Paldies! Iturgais. Señora presidenta, eh, yo le pediría, como hemos hecho. No... Mm, tātad eh, no eh, sākuma, kā jau mēs to iepriekš esam eh, darījuši citu lūgumrakstu sakarā, tad ir bijuši, piemēram, rūpnīcu pārstāvji. Šobrīd šeit ir arī konkrētā uzņēmuma pārstāvi. Varbūt mēs viņiem varētu dot vārdu, lai viņi varētu iepazīstināt ar šo jautājumu no viņu redzespunkta. Sí, una, una de las dos empresas, sí. Viens no diviem uzņēmumiem ir klātsošs. Mēs eh, zinājām, ka ieradīsies eh, uzņēmuma eh, pārstāvis. Dažkārt tā ir bijis, ka mēs uzklausām arī citas iesaistītās puses, un tas ir pareizi. Tomēr es vēlētos jums lūgt pieturieties pie konkrētā laika. Maksimāli divas minūtes, lai paus jūsu viedokli. Momentu, momentu, one moment. Ah, sorry. No, por cuestión de método, yo creo que hasta ahora en esta comisión. Attiecībā uz norisi. tas, kas notiek šajā lūgumrakstu komitejā, tad, kad lūgumraksts tiek iesūtīts, tad mēs uzklausām tikai lūgumrakstu iesniedzēju. Ehm, dažreiz ir arī kādi valsts iestāžu pārstāvi ehm, klātesoši. Un tas ir ļoti neparasti, ka šeit ir ieradušies arī privātu uzņēmumu pārstāvi. Es domāju, ka ar to ir viss eh, kārtībā, un eh, mēs varam eh, ļaut jums uzstāties. Vēlos teikt, ka tā tomēr ir bijis iepriekš. Šodien nav pirmā reize, kad uzstāsies uzņēmuma pārstāvis lūkšu mūsu viesiem pēc iespējas īsāk izteikties, tāpēc, ka eh, šī ir pilsoņu uh, līguma rakstu iesniedzēja komiteja. Tomēr uh, vienmēr ir uh, iespējams paust savu viedokli. Marko Velasko no Vanasko Natural Gas, paldies par šo iespēju, paldies par iespēju izteikties. Un es centīšos izteikties pēc iespējas kodolīgāk. Eh, pirmajā eh, slaidā eh, var iepazīties ar projektu, kur tiek nomainīti konkrēti gāzes cauruļvadi un tiek izveidotas jauni cauruļvadi un turpinās gāzes ražošana šajā teritorijā. Un uh, tur ir izveidota uh, arī uh, tātad gāzes apakšzemes uh, novietne. Uh, Mēs eh, šeit eh, darbojamies jau 30 eh, gadus šajā teritorijā, un es vēlos norādīt uz to, ka, mūsuprāt, tur nav nekāda pārkāpuma saistībā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Es uzskatu, ka mēs esam ievērojuši arī tātad, dzīvotņu saglabāšanas direktīvu, kā arī savaļas putnu direktīvu. Papildus tam nav pār, pārkāpta Ramsas konvencija Un šis e, rezervārs ir e, necaura laidīgs. Un šī gāze reģionā tiek iegūta jau ļoti sen, un e, līdz ar to tas ir arī savietojams ar Natūru 2000. Un nav tādas projekta infrastruktūras, kas būtu saistīta ar Nacionālo parku, un tikai viena daļa ir apkārtējā teritorijā. Papildus eh, tam ir eh, bijis arī eh, vides ietekmes novērtējums, kas ilgs septiņus gadus ir veikt daudz pētījumi. Un saskaņā ar likumiem tas viss ir arī nodots zināšanai sabiedrībai. Ir bijuši daudzi pasākumi šī vidas ievērtējuma ietvaros. Piemēram, Eh, konkrēti projekti eh, var eh, noteikt tikai vasaras laikā, lai tie būtu saskaņā ar augu un dzīvnieku dzīves ciklu šajā reģionā. Un vienīgais uh, darbs, kas ir tur veids, ir, ir pārvietošana, un vienīgā problēma tādā sakarā ir uh, zemes pārvaldīšanas plāni, dabas uh, resursi un šis plāns. Uh, un eh, Donjānas eh, pārvaldības plāns. Un šeit atbildīgās eh, institūcijas ir izteikušās jau šodien. Mēs nekonsultēsim industriālos darbības, tāpēc, ka Jūs varat iepazīties ar to, kāda ir situācija šajā slaidē. Kreisajā pusē jūs varat redzēt gāzes cauruļvadu, savukārt labajā pusē ir eh, tad, tad, eh, nesen izrākta bedra, un var redzēt, eh, ka ap, apmērs ir tāds pats kā iepriekš. Un ja šis projekts nevirzīsies uz priekšu, tas būs slikti reģionam un valstī, tāpēc ka šis projekts ir daļa no Spānijas valsts plānošanas, un tas ir tiešām arī kaitēs mūsu uzņēmumam. Paldies! Thank you! Paldies! jums būs iespējams iesniegt dokumentus, uh, ja to vēlaties, un tie noteikti noderēs mūsu darbā. Viena minūte lūguma rakstu iesniedzējiem, abiem diviem. Piedrogi minis pirmais. Sorry, one moment. Es atvainojos vienu mirklīti. Meijerkungs. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Man šķiet, ka šis lūgumraksts prasa, jo šeit mēs runājam par uh, bioloģiskās daudzveidības zonu, kuru aizsargā starptautiskās konvencijas, un tāpēc uh, šeit ir jābūt ļoti piesardzīgiem šajā jautājumā. Un ir arī jautājums, kas eh, ir ļoti nopietns, un tas eh, iesaist arī iekļauj eh, attiecīgās Eiropas Savienības direktīvas, kas attiec uz Natura 2000, un ir kastāra lieta, kas tika skatīta pagātnē, un uh, rezultātā tātad mēs redzam, ka um, e, ir bijusi seismiskā aktivitāte, tiek iegūta gāze, un tas netika ņemts vērā veicot ietekmes uz vidi novērtējumu. Andalūzijas valdība uh, uzsver, ka uh, vēl šajā pētījumā jāiestver seismiskā aktivitāte. Uh, tagad privātā uzņēmuma pārstāvji Tātad, ja tas ir tik lieliski, kāpēc tad uh, jūs to neuzbūvējat zem savas uh, kompānijas uh, galvenās mītnes? Jā, patiešām šī komiteja un komisija uh, Uh, ir pieņēmuši šo neseno lūgumu rakstu, ir virkne jautājumu, kas tiek uzdoti komisijai, un atbildi ir tāda, ka tiks prasīta papildus informācija, un tāpēc es domāju, ka še, šis lūgumu raksts ir jāpatur atvērts, un es gribētu arī uzsvērt lauksainicības ministrijai to, ka ietekmes uz vidi novērtējumu ietveros ir jāveic uh, arī pētījums par iespējamo seismisko aktivitāti, jeb zemestrīču risku, ņemot vērā to, kas uh, notika Kastor lietā. Tas, manuprāt, ir uh, absolūti nepieciešams. Šīs bāžas noteikti ir jāskata novērtējumā. Tātad jādomā arī ietekmes novērtējumā, vai varētu būt šajā uh, teritorijā zemestrīces. Uh, Šis lūgumraksts jāpatur atvērts, mums ir jāsavāc vēl papildus informācija rakstiski, un mums vajadzētu paust uh, Andalūzijas valdībai mūsu bāžas, un, uh, kā jau minēja, šī te seismiskā aktivitāte. Paldies, priekšsādātājs kundze. Mēs uzklausījām uh, komisijas teikto par to, ka tiks prasīta papildus informācija no Spānijas iestādēm šajā jautājumā. Un es gribētu teikt, ka Spānijas uh, vides ministrija jau ir sniegusi papildus informāciju, un šajos uh, dokumentos, kas tika iesniegti, ir vairāk svarīgi punkti. Pirmkārt, ietekmes uz vidi novērtējumi iekļāva. Tātad, kā tas ir noteikts, uh, dažādās likumdošanas aktos, un to visu iekļāva, un otrkārt šajā projektā ietekmes uz vidi novērtējumā tika iekļauts viss šīs lietas, kas tika nosauktas, un ka šie novērtējumi ir konstatējuši, eh, ka tur ir eh, dažādi projekti, Un uh, attiecīgās iestādes, uh, autonomās iestādes ir uh, tiešām ņēmušas vērā arī šos punktus, kas šeit tika pacelti attiecībā uz Natura 2000. Tātad ne tikai uh, centrālā valdība, bet arī Andalūzijas pārvalde ir izdarījusi uh, tādus pašus secinājumus kā arī ministrija. Ar nepacietību gaidu komisijas secinājumus tās pilotu projektā arī ievērot Spānijas iestāžu informāciju. Paldies! Priekšsēdētāji tagad nākošais kolēģis. Paldies, paldies priekšsēdājas kundze par jūsu proaktīvo nostāju, arī vadot šo komiteju. Jūs mani pazīstat esmu ļoti interesēts uh, par to, kas uh, noris um, manā valstī arī Vilija Maiers. Sevilja ir uh, mūsu pārstāvētā pro, uh, provinci un arī uh, mūsu lūgumraksta iesniedzēji nāk no šī reģiona. Bet nu, es uh, esmu ieradies arī, lai uzklausītu teikto, lai uzklausītu arī uzņēmumu viedokli, lai uzklausītu lūgumraksta iesniedzēju viedokli. Šodien nebūs risinājuma, mēs neatradīsim veidu, kā pieņemt lēmu, bet dažas, dažas informācijas daļas vēlos vēl vākt. Uh, uh, Nu, um, gribu um, redzēt Andalūzijas um, vārds pārstāvi oficiālo nostāju. Tā ir kompetentā iestāja, ne tikai tāpēc gribu redzēt to, ka tā ir arī tās partijas vadīt, kur pārstāvamies un vilī. Gribu vēl arī teikt, ka šis reģions ir ārkārtīgi uh, jūtīgs attiecībā uz uh, vides uh, jautājumiem. Mums jādara viss, lai nekaitētu dabai. Paldies! Priekšstādā paldies Janisam! Fernandes kungs pēdējais runātājs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Lai vēlreiz paskaidrotu kontekstu. Teikšu sekojošo. Vislabāk būtu, ja jūs dotos uz Donjānas parku, jūs pārsteigs bioloģiskā daudzveidība. Un ja jūs redzat šo teritoriju, redzat attīstību, pilsētu izbūvi, nekustamā īpašuma projektu, rūpniecības objekti. Un tad ir tā, kā uzņēmuma pārstāvi teicām, tas kaitē reģionam, ja tas netiek īstens, tas ir slikti Spānija. Uzklausījām arī diskusijas par rūpniecības uzņēmumiem. Vienmēr tiek runāts par ekonomiskiem mērķiem. Ekonomiskie mērķi apsteidz ilgtermiņa mērķus un vidas jautājumus, bet mūsu lūguma rakstiesniedzējiem ir tiesības uz veselīgu vidi. Mēs uzklausām mūsu lūguma rakstiesniedzējus un rodas viedoklis, ka Donjana un Andalūzijā nekas labs vidas jomā nenotiek. Liekas, ka Andalūzijas reģions nepilda tā. Uh, uzticētos uzņēmums, lai arī tā ir ļoti kompetenta, ir uh, nopietni pārkāpumi. Šeit jau tika runāts par uh, daudziem. Un ja to saista arī ar uh, iepriekšējo tēmu, ar atkritumu jautājumu Itālijā, nu tas nav īsti uh, šis jautājums uh, Andalūzijā, bet es gribu norādīt uz uh, situāciju Valencijā. Uh, Tur situācija bija stipri līdzīga tai, par kur runāja lūguma rakstīs nedzēja no Itālijas. Acīm redzot, šī situācija ir raksturīga visam vidusjūras reģionam. Bet šeit, kā jau teicu, šeit ir Spānijas valsts pieminēta, nu, un tas ir burtiski tā kā tādā karuselī kāds izsaka piezīme, uzņēmums rēģē, tiek pieņemts lēmums, netiek ievēroti vīdes principi Es gribu atbalstīt to, ko teica Vilija Mājers. Mums ir nepieciešams vairāk informācijas un gribu lūdz, lūgt arī komisiju kategoriski un strikti uh, rīkoties attiecībā uz Andalūzijas uh, valdību, jo viņi uh, uh, bieži pārkāpj vidas uh, aizsardzības noteikumus. Jā, šeit var strādāt bez atļaujām un bez licences. Nu, kā jau teicu, uh, Ekonomiskās un atsevišķo personību intereses vienmēr tiek uzskatītas nozie par nozīmīgākām nekā vidas situācija un pilsoņu interesēm. Paldies! Es paldies un es atvainojos par uh, šo. Uh, novēršanos es uh, sveicu pie mums Sorailijas kundz, kas ir Eiropas ombude un izteiksies vēlāk. Paldies, ka ieradāties. Mums ir jānoslēdz mūsu debatas. Paldies. E Adesso quindi la parola per un minuto. A... Un tagad viena minūte. Pedro Himenesam Sanhosē, vienu minūtu lūdzu. Jā, paldies. Pirmkārt, uh, Esmu politisks pārstāvis, es pārstāvu pilsoņus, es nesaņemu nekādu naudu no uzņēmumiem, ne tagad, ne pēc tam, kad atstāšu politiku. Un es gribētu atbalstīt to pozīciju, kuru pauda visas vidas iestādes Spānijā, tā skaitā attiecībā uz gāzes ieguvi citi aizstāv savas ekonomiskās intereses, eh, bet eh, tieši peļņas dēļ šie uzņēmumi strādā, viņi grib maksimālo peļņu iegūt, un eh, Tātad viss, ko viņi varēja iegūt, jau tika iegūts pirms 30 gadiem. Ja tad būtu bijuši spēkā tagadējie noteikumi, viņi nebūtu saņēmuši atļaujas, un šis projekts nevarētu tikt īstenots. Un tagad uzņēmums cenšas uh, samazināt ietekmi un uh, samazināt uh, šo aku skaitu, uh, urbumu skaitu, kas tiek uh, um, veidot šajā reģionā. Uh, Un ko viņi dara? Viņi eh, tagad palielina gāzes vada eh, apjomu um, un eh, viņi izmantos tagad šo, um, šos uh, rezervārus, šīs krātuvas, gāzes krātuvas izveidēji, kamēr šis uh, projekts atrodas uh, dabas aizsardzības zonā. Un uh, Uh, tiek domāts par CO2 iepludināšanu šajos rezervāros. Paldies priekšsādātājs, gribētu paust pateicību lūgumrakstu komitejai, kas uh, šajā uh, te vidas aizsardzības jomā spēlē ļoti svarīgu lomu. Esmu paudis uh, savu, savas bāžas par dažiem politiskiem priekšlikumiem, kas uh, ir uh, izstrādāti, kas cenšas vājināt uh, lūgumrakstu komitejas uh, kompetences. Un šajā jautājumā, par kur runājam, gribētu pateikt, ka šis, uh, tātad uh, šis, uh, šī iegūs vieta jau darbojas eh, ilgus laikus un bez nekādām licencēm. To gribēju vienkārši uzsvērt. Eh, šis lūgumraksts paliek atvērts, kā kolēģi lūdza, jo īpaši ņemot vērā to, ko teica Eiropas komisijas pārstāvs. Mēs gaidām eh, informāciju no komisijas un ceru, ka pastiprinātās sadarbības ietvaros starp parlamentu un komisiju šī atbilde sasniegs drīz mūsu komiteju un ka mēs varēsim strādāt pēc iespējas labākā veidā. Paldies visiem logumrakstu iesniedzējiem par to, ka pievērsāt mūsu uzmanību šim jautājumam, un es ceru, ka komisija, komiteja varēs palīdzēt. Tātad šī te virkne vīdes problēmu kas bija saistīts ar atkritumiem. Tagad ir noslēgt šie punkti. Tos esam izskatījuši un varam pāriet pie nākamā punkta un sveikt mūsu vīdu, viesus. Tātad īrijas lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāju Makloklaim kungs. Jūs pats varēsiet atkārtot savu vārdu pareizajā izrunā. Paldies, ka ieradāties un eh, visai jūsu delegācijai arī paldies par ierašanos. Madam uh, Chairperson. Pašais uh, eh, kundze un dārgie um, parlamenta deputāti, paldies par ielūgumu šodien piedalīties jūsu darbā, paldies par um, laipno ielūgumu. Un es vēlētos uh, iepazīstināt ar savu delegāciju. Um, kopā ar mani ir trīs eh, komitejas locekļi. Uh, mans vietnieks Maikls Pīkets. Uh, viņš ir uh, arī tad, tad, tad, um, mūsu runas vīrs eh, īrijas parlamenta apakšpalātā, arī Hilijas Reise, kā arī Suzēna Kīta senatore. Un mūsu pavada um, ierēģi Leonāra Korlija, Klārks un Anita Givensa. Eh, vienam mūsu uh, lietu uh, menedžeriem. Un jūsu uh, komiteja ir piemērs uh, tam, kā vajadzētu darboties lūgumrakstu komitejai, un uh, galvenais uh, mērķis ir uh, mācīties uh, no tā, kā jūs strādājat. Es vēlētos pateikties jūsu darbiniekiem, jūsu asistentiem un jo sevišķi vēlētos pateikties Dēvidam Lovam, kurš ieradās Dublinā, lai sniegtu mums padomus mūsu sākotnējā fāze, fāzē, un šie mm, padomi bija ļoti noderīgi, izveidojot mūsu komiteju. Un šis te, eh, modelis, kurš eh, darbojas kurš pagājušā gada septembra, balstās eh, uz vienkāršu procesu, kurā iesaistās cilvēku asociācijas un kurā ir iespējams iesniegt lūgumraksti saistot arī īrijas parlamentu. Un lūgumraksti saistās ar mūsu kompetenci, tad ar parlamenta noteikumiem un praksi. Uh, tas nevar saistīties ar, nevar saistīties ar kādiem apelojuma gadījumiem. Attiecībā uz mūsu galvenajām pilnvarām mēs varam arī ielūgt lūgumraksta iesniedzēju izteikties par šo tematu, un mēs arī meklējam konkrētus pieredzes piemērus, iesaistot arī nepieciešamās iesaistās puses, un mēs varam arī uh, tātad iesaistīt jau kādas citas uh, komitejas un varam iesaistīt arī uh, ombudu uh, vai arī kādu citu regulējošu valsts iestādi, uh, kuras uh, mērķis uh, ir strīdu risināšana. Mēs arī esam iesaistījuši valdības ministrus, uh, nodaļu vadītājus un uh, tad, iesa esam iesaistījuši viņus jautājumus, kas mums ir bijuši aktuāli un uh, kas izriet no uh, pierādījumiem. Uh, Eh, šī eh, komiteja pieņems lēmumu par to, eh, kāda rīcība ir veicama, un tur var iekļaut zinošanu, ziņošanu parlamentam, kā arī rekomendācijas, kuras saistās ar tātad, diskusijām parlamentā. Un līdz ar to mēs esam diezgan efektīvi, un mēs cenšamies pilnveidot mūsu darbību ar pieredzi. Un es arī vēlētos uzsvērt mūsu saistību ar Eiropas ombudu, kas ir tik ļoti svarīgi, kā tas bija Eh, īrijas lūgumrakstu sistēmā. Tiešām priecājamies, ka Eiropas eh, parlaments mums ir izrādījis atbalstu. Emorelī, mēs esam eh, tad lepni, ka jūs esat viena no mūsu spēcīgākajām sabiedrējām īrijā jau daudz gadus. Un balsoties uz mūsu pieredzes un sadarbības, mēs vēlam jums veiksmīgu darbu Un uzklāsīsim arī eh, Reiliju kungu, kurš jūs iepazīstinās ar ziņojumu. Thank you again. Kundze. You all for being here. Eh, paldies, eh, ka visi šeit ieradāties. Es jums varu teikt to, ka mēs pilnībā varam atbalstīt Reilijas kundzi. Sadarbojoties ar Eiropas ombudu, kā esam to vienmēr darījuši pēdējo gadu laikā. Mēs sākām sadarboties eh, pareizi. Un esmu droša, ka mēs eh, turpināsim sadarbību tādā pašā veiksmīgā veidā. Un varēsim arī paveikt ko interesantu sadarbojoties. Mēs eh, sākām ar īpašo ziņojumu, ar kuru tagad iepazīstinās Reilijas kundze. Tas ir ļoti jūtīgs jautājums. Tas ir labs eh, sākums eh, sadarbībai. Eh, labs piemērs ar Elīsa kundzes darbam, un es vēlos jums vēlreiz pateikties. Un tagad došu vārdu Relijas kundzei. Eh, paldies, eh, Versēs kundze, eh, cienījamie komitejas locekļi, paldies jums par šo iespēju. Tā ir mana pirmā uzstāšanās šajā parlamentā kā Eiropas ombudām, un es runāšu par savību šo ziņojumu. No sākuma vēlētos pateikties šī parlamenta deputātiem par to, ka šī gada sākumā jūs man uzcējāt šo nopietno amatu. Es saprotu, cik nozīmīgs ir Lugunās komitejas darbs pilsoņiem, un es pilnīgi noteikti centīšos stiprināt sadarbības starp manu biroju un komiteju. Un es arī eh, ļoti priecājos eh, šodien par eh, to, ka īrijas petīciju komitejas pārstāvji ir klātsošas, jūtos gluži kā mājās. Par spīti tam, ka man tagad ir jārunā par īpašo ziņojumu, es ļoti bieži par to nerunāju, un institūcijas neveiksme īstenot ombuda rekomendācijas Eh, tam tā nevajadzētu notikt, un eh, vairāk īpašie ziņojumi, eh, par kuriem man iepriekšēji jau ziņoja parlamentam, tātad vienreiz gadā, tas ir pierādījums tam, ka Eiropas Savienības institūcijas izmanto sadarbības garu absolūtā vairākumā gadījumu. Un eh, kā eh, politiska iestāde Eiropas eh, parlaments, protams, ir suverēns savā rīcībā attiecībā uz ombuda īpašajiem ziņojumiem. Un es ceru, ka jūs atbalstīsiet mani un pēc tam jūs varēsiet arī lemt, kas ir darāms. Un jautājums, par kuru es tagad runāšu, tam ir nepieciešama īpaša uzmanība no parlamenta puses. Frontex Eiropas Savienības iestāde, kurai ir jāpalīdz dalībvalstīm pārvaldīt un kontrolēt ārējās robežas. Eh, viņi eh, ir eh, atteikušies pieņemt manu rekomendāciju izveidot iekšē, iekšēju sūdzību izvērtēšanas sistēmu. Es nevēlos teikt, ka šāds mehānisms, ja tas tiktu īstenots, tas atrisinātu daudzās sarežģītās migrācijas problēmas, kas ir pamatā šim jautājumam. Tomēr tas vismaz būtu kā solis virzoties uz to, lai tiktu īstenoti cilvēktiesību standarti, kas ir saistoši Eiropā jo sevišķi, kas arī izrietē no pamatiesība hartas. Un, protams, kā uh, Eiropas Savienības institūcijām arī Frontex ir jādarbojas pēc šiem standartiem. Un um, es zinu, ka šis migrācijas jautājums ir ļoti aktuāls uh, parlamentam. Un esmu pamanījis arī uh, to, uh, ka uh, piecas uh, sekundes video uh, Eh, kas ir eh, saistīts ar 14. gadu vēlēšanām, tur ir eh, attēls ar jaunu afrikānu, kurš noledz no laivas tumšā, tumšā jūrā nakts vidū, un šis attēls liecina par humanitāriem izaicinājumiem, ar kuriem mums ir jāsaskars, lai sargātu Eiropas Savienības robežas. Iepriekšējā mēnesī 360 sievietes, bērni un vīrieši noslīgta netālu no Lampedūzas salas Un eh, daudzi eh, no mums eh, tagad, tad, tad, daudz no mums saistīja iepriekš Lampedūzas vārdu ar stāstu tad, par Sicīlijas aristokrātiem 19. gadsimtā, tad Geperts. Un uh, Lampedūza uh, tagad uh, liecina par Eiropas Savienības 21. gadsimta cīņu par ekonomiskajiem spiedieniem, kas iesaista, kas liek tikai daudz cilvēkiem riskēt ar savu dzīvību, un bieži vien arī viņu bērnu dzīvības tiek apdraudētas. Vismaz 20 tūkstoši cilvēku ir miruši pēdējo 20 gadu laikā, cenšoties sasniegt Eiropas Savienības krastu, un mēs nevaram zināt, cik daudzi ir miruši jūrās ap mūsu valstīm. Um, kuri, tātad, uh, uh, na, um, kuri tātad nav zināmi. Un uh, nesen uh, Eiropas uh, padomu, uh, nesen mēs sapratām, ka šis Lampados gadījums ir uh, pagrieziena punkts Eiropas Savienības vēsturē. Eh, Frontex eh, nav eh, pieņēmis manu rekomendāciju, kas izriet no tātad, sūdzību izmeklēšanas par Eiropas Savienības cilvēktiesību standartiem, jo sevišķi, kas saistās ar Eiropas Savienības cilvēktiesību hārtu, un es vēlētos teikt, ka esmu tomēr saņēmis iepriekš izcilu sadarbību no Frontex puses, un es ceru, ka mūsu domstarpības nav tik lielas, ka tās nebūtu iespējams pārvarēt ar aktīvu līdzdalību parlamenta darbā, ja tā ir parlamenta izvēle imigrācija, eh, kā arī izaicinājumi, kas ir saistīti ar legālu iekļūšanu Eiropas Savienībā, eh, tie eh, uzdod Eiropas Savienībai nopietnas jautājums par dažādām lietām. Ir spriedzes ar dažādām interesēm, kas kontrolē imigrācijas jautājumus. Un eh, Frontex, eh, strādājot eh, konkrētās dalībvalstīs, šai aģentūrai ir jā, jāpanāk šis sarežģītais līdzsvars starp konfliktējušām interesēs. 2011. gada Eiropas Savienības regula. Uz tā balsoties Frontexam ir jādarbojas, ņemot vērā harta savā darbā. Un turklāt Frontexam ir arī jāveic administratīvi pasākumi, Uh, lai uh, uh, tad, uzraudzītu saskaņu, saskaņošanu ar hartu un visi pasākumi, kas ir saistīti ar Frontex operācijām tiek tātad iecelts pamatiesību pārvaldnieks pašā Frontexā. Un, protams, ka tas ir tikai atbalstāms. 2012. gada martā toreizējais Eiropas ombuds sāka jaunu izmeklēšanu attiecībā uz Frontexa progresu Eh, attiecībā eh, uz 2011. Eh, gada regulu. Mēs noskaidrojām, ka kopumā Frontex tiešām progresēja, tad, ņemot vērā mm, regulas, tomēr mēs arī noskaidrojām to, ka organizācijā nebija nekāda mehānisma, kā varētu risināt atsevišķus gadījumus, kuros tiek pārkāptas cilvēku tiesības. Un es redzu, ka tur tiešām pietrūkst šāds iekšējais sūdzību risināšanas mehānisms. Un eh, tas, ka šāds mehānisms pietrūks, eh, nozīmē, ka eh, Frontex pilnībā nevar apzināties visas bāžas, kādā veidā tas darbojas. Un tas nozīmē arī to, ka cilvēki, kuriem ir sūdzības, viņiem nav iespējas ar tām griezties tieši Frontexā. Un tās un rezultāts ir tāds, ka uh, Eh, tad, eh, eh, ir mm, kā, migrantu mm, cilvēktiesību problēmas tiek risinātas, un mēs ieteicām Frontex izveidot mehānismu, ar kura palīdzību varētu risināt sūdzības, kas ienākuši no cilvēkiem. Un, diemžēl, Frontex nolēma nepieņemt šādu veidu rekomendācijas. Frontex teica, ka šādi atsevišķi incidenti, par kuriem ir bijušas sūdzības, tā visa ir konkrētās dalībās atbildība Eh, kuras teritorijā ir noticis šāds incidents. Un eh, uzskats, ka Eiropas Savienības eh, aģentūrai nav tieši atskaitīšanās šajā sakarā. Eiropas Savienības padomu to ir aprakstījusi kā ļoti bīstam domāšanas veidu. Un līdz ar to ir sākušās, sāksies tāda kā vainošanas spēles starp aģentūru un dalībvalstīm. Es eh, nepieņemu eh, to, eh, ka Frontex neuzņemas atbildību par darbinieku rīcību, kuri tātad mm, darbojas Frontex ietveros. Un dažkārt šo atbildību var dalīt ar atsevišķām dalībvalstīm. Tomēr nav pieļaujams, ka Frontexam nav nekāda atbildība. Un es pieņemu Frontex viedokli Eh, ka eh, tās eh, dalībnieki arī piedalās konkrētās operācijās, tad notikuma vietās, un šī atbildības nodalīšana vienmēr nav skaidri nošķirta, un ir ļoti daudzi darbinieki, kurus piedāvā dalībvalstis, kuras ir pie robežām. Un tur tad ir iesaistīts Frontex, kuram ir ausības karoks, un visi, kuri iesaistās Frontex operācijās, tad uh, Uh, viņi uh, uzskata, ka tātad, uh, kāds cilvēks, kuram ir šī nozīme, viņš ir Frontex pārstāvis. Un tātad pēdējo nedēļu laikā tas ir bijis jau sevišķi aktuāli ņemot vērā notikušo. Tas tādā nevar būt, ka tātad nepareizi tiek izmeklēta atbildība. Uh, Un tas varētu uh, būt tikai loģiski, ka Frontex tiek uzskatīts par pirmo instanci, uh, kurā uh, ir, uh, var vērsties ar sūdzībām par cilvēktiesību pārkāpumiem. Un šeit arī cits ļoti svarīgs princips - tas, ka jeb kurš cilvēks, kurš strādā kā uh, ierēģis, kuram ir uh, Eiropas Savienības uh, karoks uh, uz viņa uh, darba tērpa, uh, Eh, tad, eh, viņam ir jābūt tad, eh, atbildīgam Eiropas Savienības institūcijām, to skaitā arī Eiropas parlamentam. Un ņemot vērā Lampedūsas traģēdijas un nesenas citas humanitārās katastrofas pie Eiropas Savienības robežām ir ļoti svarīgi, lai Frontex tieši risinātu sūdzības no migrantiem un citiem, kurus ir kur ir, kur ir ietekmēti šajos notikumos. Un es uzskatu, ka uh, Frontexam vajadzētu uh, izveidot uh, šo te um, sūdzību uh, izskatīšanas sistēmu, un arī Eiropas Savienības padomē vajadzētu iesaistīties. Viņi pieņēma rezolūciju, uh, aicinot Eiropas Savienību garantēt, ka uh, dalībās un Frontex uh, uh, ievēro cilvēktiesību noteikumus, uh, to skaitā arī uh, sūdzību uh, sistēmas izveidošanu. Un uh, kā šāda sistēma izskatītos? Uh, viens uh, piemērs uh, būtu uh, Eiropas uh, investīciju banka, uh, kura uh, piekrita ar Eiropas Eiropas parlamenta mudinājumu eh, izveidot eh, šādu sūdzību eh, mehānismu cilvēkiem, kurus ir ietekmējuši Eiropas Investīcija bankas finansētie projekti. Sistēma labi darbojas, un tā ir arī uzlabojusi bankas reputāciju sabiedriskajā sabiedrībā. Un būtu, tas, tas būtu ļoti lielā mērā Eiropas Savienības interesēs, lai Frontex arī piekristu izveidot šādu sūdzību mehānismu. Es eh, zinu, eh, ka Eiropas Investīcija bankas eh, vadītājs. Tātad mehānismu vadītājs, viņš ir šeit un viņš var atbildēt uz visiem jautājumiem, kādus jūs varētu uzdot attiecībā uz šo konkrēto sūtību mehānismu. Un nobeigumā es vēlētos teikt, Eh, ka šajā pirmajā īpašajā ziņojumā es meklēju jūsu eh, atbalstu eh, un parlamentu atbalstu, lai pieprasītu Frontexam izveidot paš, pašam savu sūdzību mehānismu, garantējot, ka tie, kuri paziņo, ka viņu pamatiesības ir pārkāptas, ar aģentūras rīcību vai rīcības trūkumu, ka visas šīs sūdzības var tikt izmeklētas un arī atrisināt. Paldies par uzmanību. You you, Paldies, Arālijas kundze informēju jūs, ka pētī komiteja ratificēja vakardienas koordinātoru pieņemto lēmumu piemērot steidzamības procedūru desmit lūgumrakstiem, kas attiec uz tiesiskumu un dažādiem delikātiem jautājumiem, jo tie ir lūgumraksti, kas attiecas uz uh, migrācijas plūsmām uh, vidusjūrā un skar arī Lampedūzu un attiecas uz Frontex metodēm. Tātad eh, mēs sadarbosimies eh, arī diskutējot par šiem jautājumiem 16. decembrī. Un tagad eh, došu vārdu deputātiem un aicināšu kolēģus izteikties pēc iespējas īsāk. Vispirms Higgins kungs lūdzu. Liels paldies, priekšsādātais kundze, un es tiešām izteikšos īsi. Pirmkārt, gribētu sveikt mūsu uh, kolēģus no uh, īrijas logumrakstu komitejas. Es pavadīju 26 gadus uh, parlamentā un bieži vien mani uh, dzina izmisumā uh, fakts, ka nav iespēja iesniegt lūgumrakstus mūsu parlamentā. Un paldies arī Orailijas kundzei, kas uh, veica lielisku darbu īrijā, un uh, man prieks, ka viņa ir iecelta par Eiropas ombedi. Un uh, redzēju, ka cik grūti bija saskaroties ar valdības uh, aģentūrām un tā tālāk, un viņi ļoti efektīvi strādāja, un es izmantoju arī viņas palīdzību. Un runājot par īrijas lūgumrakstu komitejas noteikumiem, uh, Uh, tiek tajos noteikumos teikts, ka var sadarboties ar Eiropas parlamenta uh, lūgumras komiteja attiecībā uz pilsoņu iniciatīvu. Tātad viņi šodien šeit ir ieradušies, uh, lai veidotu uh, saiknis starp to, kas notiek Eiropas līmenī un nacionālā līmenī. Ombuda Railī ļoti labi to pateica, sakot, ka ja tiek iesniegts uh, īpašs ziņojums, tad tas ir tāds rets gadījums. Uh, Parasti tas ir uh, viens ziņojums gadā, un manuprāt, viņi ir izvēlēsies ļoti svarīgu jautājumu, par ko runāt šodien, jo šeit mēs runājam par dzīvību un nāvi. 20 tūkstoši šis skaitlis, ko viņi nosauca, ka par tiem droši vien nav ziņots, un Lampedūs stratēģija vēlreiz to uzsvēra. Un tad, kad es skatos uz viņu ziņojumu, uh, tad virkni lietu man uh, šķiet svarīgas. Uh, Tātad humānās prasības, eh, kas ir jāievēro eh, bēgļiem, kad viņi ierodas Eiropā un gaida, kad tiks izskatīta viņu um, prasības, un citā vietā tiek teikts, ka uh, Frontexam nav nekāds mehānisms, kas varētu izskatīt uh, pārkāpumu pieteikums vai sūdzības. Un tad, kad viņa kontaktējās ar Frontex, ko viņa teica? Viņa teica, ka viņi nevar uh, Um, um, pilnībā apzināties šīs nekonstatētās uh, pienākumus. Un mēs, uh, Orālijas kundze, kā deputāts parlamentā, pilnībā atka, atbalstām to, ko jūs prasāt, proci uh, Eiropas parlamenta atbalstu, izdarot ietekmi uz Frontex, lai tiktu izveidots iekšējais uh, sūdzību mehānisms. Un uh, es ceru, ka tas tiešām tā arī īstenosies. Mēs pie tā strādāsim. Paldies! Paldies. Mums ir tikai septiņas minūtes atlikušas un ir septiņi runātāji pieteikušies un uh, mums ir jāļauj Railais kundze arī jums atbildēt. Vienam minūte katram lūdzu. Es esmu Gons. Gonsas kundze. Thank you very much. Knowing that... Paldies. Jā, tiešām laika nav daudz, tāpēc es teikšos ļoti īsi. Pirmkārt, es arī jums gribētu pateikties par šo spē... īpašo ziņojumu Esmu Libe komitejas vicepriekšsādātāja, un jūs, manuprāt, iesakāt kaut ko, kas ir Libe komitejas kompetencē. Mēs šo jautājumu skatām jau kopš eh, ir šīs migrācijas plūsmas vidusjūras eh, reģionā, un mēs jau sen teicām, ka tas ir pilnīgi nepieņemam, kas tur notiek. Eiropa taču tik ļoti lepojas ar saviem sasniegumiem cilvēktiesību jomā, un uh, Mēs eh, nedrīkstam tādas lietas pieņemt Eiropā, un tāpēc es piekrītu jūsu secinājumiem, un eh, mēs atbalstām arī jūsu ieteikumus, un ir pilnīgi nepieciešams veidot eh, sistēmu, lai. Um, izskatīt individuālas sūdzības, jo ir jāievēro pamatiesību harta visās institūcijās. Paldies, Aukens kundze! Jā, arī sveicu jūs šeit. Es joprojām domāju, ka Žēl, ka mums neizdevās jūs uh, uzņemt plenārsēdē, mums to vajadzēja uh, darīt. Uh, un varbūt jūs, Masonī kundze, varētu prasīt tādu uzņemšanu, jo tā taču ir visa parlamenta ombuda, nevis tikai lūgumrakstu komitejas ombuda. Uh, Mums ir citi jautājumi, protams, eh, jārisina, bet eh, Masonija kundze lūdzu izteikties īsi, un es gribēju tikai pajautāt, vai šajā te Frontex un bēgļu jautājumā būtu iespējams iekļaut visu ievainojamāko grupu eh, bēgļu skaitā, kas ir palestīnieši no Sīrijas, pret kuriem izturas kā pret tādiem vispār pēdējiem. Uh, viņi tiek sodīti, viņi tiek vajāti. Jūs zināt, kāda ir šī situācija, tā ir katastrofāla. Mums ir bijušas vairākas sanāksmes par šo jautājumu, un, manuprāt, situācija ir tik dramatiska, ka. Um, Šie te bezvalstnieki, viņiem nav pilsonības un bezvalstniekiem ir tiešām ļoti uh, ievainojama situācija. Viņi ir tik tādā pašā situācijā kā bērni bez vecākiem. Uh, Vienkārši paraugieties uz šo jautājumu, jo Eiropai tiešām vajadzētu pildīt savus pienākumus eh, arī attiecībā pret vājākajām grupām. Eh, visi šie cilvēki, protams, ir sarežģītā situācijā, bet palestīnieši eh, saskars ar ļoti negatīvu attieksmi, īpaši Eģiptē, bet arī citās valstīs. Paldies, Jārkungs! Jā, paldies! Jā, jāizsakais ļoti īsi, bet sirsnīgs veids jūs, Railēs kundze, paldies par īpašo ziņojumu. Eiropas Savienības ieceļošanas politika, protams, ir ļoti sarežģīta, jo vienmēr ir strīdi par piekritību un kompetenci. Pirmā labā ziņa ir tāda, ka ko, petī komiteja kopumā um, ir pieņēmusi jūs īpašo ziņojumu un vēlas par to runāt. Um, nevis vienkārši runāt, bet mēs uzskatām, ka mums ir par to jārunā. Uh, Eiropā cilvēktiesības ir ļoti svarīgas, demokrātija, tiesiskums, tās ir mūsu augstākās vērtības. Un, jā, ir dzirdēts, ka tiešām kaut kur kaut kā varot sūdzēties, un mēs kā Logrumas komiteja izlēmām, ka mēs šo jautājumu tā nopietni skatīsim. Manuprāt, Frontex nevar padarīt atbildīgs par visu, jo nedrīkst darīt, bet uh, tas taču mūs nekavēs eh, par to runāt, un ja mēs redzam trūkumu, tad to vajag novērst. Es uzskatu, ka pie cilvēktiesībām pieder arī tiesības iesniegt sūdzību. Un varbūt vajadzētu tā īsi apkopot, uh, kas būtu labīgā, labākais risinājums, kā cilvēki varētu saņemt šo iespēju sūdzēties. Uh, kolēga Mārfi. Mērfī kungs. Paldies un sveicu Emīliju Railī. Manuprāt, ir ļoti labi, ka šīs ir tas pirmais īpašais ziņojums. Bija neliels uh, protests Strasbūrā, uh, daži varbūt to pamanīja. Aktīvisti uh, izrulēja simts metru garu papīra lenti ar upuru vārdiem, kur ir gājuši bojā, tiek, um, cenšoties iekļūt Eiropā, un Frontex ir pirmajā fronts līnijā ieviešot šo Eiropas politiku. Un tas ir uh, Eiropas robežu militarizācijas uh, iemiesojums, un daudzi cilvēki tieši kļūt, kļūst par upuriem Frontex politikā. Esmu par to pilnīgi pārliecināts. Un ziņojums uzsver to, ka eh, Frontex cenšas eh, darboties eh, tādā kā juridiskā vakumā, šajā plaisā starp Front Eiropas Savienības un dalībvalsts likumdošanu, un tādējādi viņi var izvairīties no atbildības par savu rīcību, un tādā veidā arī šī politika tiek ieviesta. Es pilnībā atbalstu šo ieteikumu, proti, ka arī parlaments atbalstītu sodzību mehānismu Frontex ietvaros. Eh, es gribētu iet pat tālāk, ka mums būtu jāceļ Frontex, jāceļ Eiropa kā cietoksnis, tas viss ir jāpārtrauc, eh, jo mēs taču esam cilvēktiesību organizācija. Mums tas būtu beidzot jāīsteno arī praksē. Paldies, un Ždanoks kundze, lūdzu. Jā, pavisam īsi. Orailijas kundze, jūs aicināt parlamenta uh, sniegt jums atbalstu, bet kādu veidu atbalstu jūs meklējat no parlamenta? Un paturpinot to, ko teica Kinga Gonca, vai jūs esat arī vērsusies Liba komitejā, kurā es arī esmu deputāti, un mēs uzraugām Frontex? Ja nē, tad es uh, ieteiktu jums to darīt. Del, So ended... Tā, tad uh, esam noslēguši deputātu uzstāšanās, un tad var dot vārdu Orālijas kundzei atkal atbildēji. Lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Paldies visiem par teikto. Paldies, Džim, par jūsu laipniem vāldiem. Paldies, Skot, Haukens kundze. Šķiet, ka viņai ir jādod prom bijis. Uh, jā, es pieņemu to, ko jūs teicāt, ka palestīnieši un arī citu grupu pārstāvji, tā skaitā palestīnieši no Sīrijas, kas vēlas iekļūt Eiropā, ir tiešām ievainojama grupa. Sūdzību mehānisma būtība eh, taču ir tāda, ka pati institūcija var eh, novērtēt, kā darbojas tā, tās eh, procedūras, un tad var to uzlabot jā, tika teikts, ka uh, no Eiropas investīcija bankas, ka uh, šies mehānisms, uh, kas tika ieviests Eiropas investīcija bankā, sūdzībām uh, bija ļoti pozitīvs ne tikai sūdzību iesniedzējiem, bet pašai institūcijai, un tādējādi uh, organizācija var savu darbību uzlabot, un es domāju, ka Frontex arī vēlas uzlabot savu darbību un ievērot cilvēktiesību standartus, kas tai ir jādara. Uh, Frontex vilcinās ieviest uh, sūdzību mehānismu. Uh, Un kā jau es teicu, ievadrunā viņi neuzskata, ka viņiem ir šāda atbildība. Atcaucoties uz, uz Jāra kungu teiko, jā, nevar vainot Frontexu visā, bet Frontex, es atvainojos, sūdzību mehānismu uh, ieviešot cilvēki uh, varētu labāk varbūt izprast šo atbildības tīklojumu, kas ir ļoti sarežģīts, un saprast, kuram tad ir atbildība. Un tas būtu tas vērtīgākais šāda mehānisma ieviešanā. Pols izteica zināms komentārus. Eh, šeit ir būtiski politiski jautājumi arī, kas ar to visu ir saistīti. Uh, Un uh, vēlreiz gribu uzsvērt, ka sūdzību mehānisma vērtība būtu tā, ka tas uh, atklātu, kā organizācija darbojas, un tad cilvēki gan iekšienē, gan ārpusē varētu novērtēt, kā šī organizācija darbojas un kā tai vajadzētu darboties, ņemot vērā cilvēktiesību standartus. Runājot par Libe komiteju, es esmu pietiekami jauna un vēl nezinu, um, kā tas varētu darboties. Es, protams, pieņemšu visu komiteju ielūgumus, uh, ja man ielūgs uzstāties. Cik es saprotu, tad lūgumrakstu komiteja varētu prasīt atzinumu no jūsu komitejas, un es, protams, darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai palīdzētu jūsu diskusējām par šo jautājumu. Es, protams, ar prieku tur ieradīšos. Paldies! Paldies, Orēlijas kundze! Paldies uh, visiem! ka sadarbojāties ar mani un noslēdzām tagad debates uh, laicīgi. Paldies arī tulkiem, saka priekšsādātāja, ka mums tika iedots vēl 5 minūtes, un tagad noslēdzam sanāksmi un šo komitejas sēdi. Paldies!